atgriežamies pēc nedēļas nogalas un ir arī kļuvis siltāks, un tas ir labi. Vai mēs varam pieņemt darba kārtību? Iebildumu nav, nav nekādu iebildumu, tad varam pieņemt. Protokols 22. un 23. janvāra sanāksmei, arī to varam pieņemt, ja nav iebildumu, neviens neiebilst. Sanāksmes vadītājs paziņojumu tādu nav. Tālāk. Uzreiz sāksim Jā, Vim Vandekampa kungs, lūdzu. Priekšsādātāji, vai es varu vienu uh, punktiņu pievienot darba kārtībai? Es saprotu, ka vakar bija jūsu 39. dzimšanas diena. Transporta un turismu komitejas vārdā es gribētu jūs apsveikt. Mēs nedziedāsim jums uh, nekādu dzimšanas dienas dziesmu, tas drīzāk kultūras komiteja piedarētos, bet es jums eh, novēlu veselību, labu veselību un visu to labāko, eh, gaidot jūsu 40. Uh, eh, dzimšanas dienu. Merci, cher komi... Paldies, dārgā komiteja, apsveicāt mani dzimšanas dienā, paldies jums par to, bet uh, es vēl esmu jaunāka nekā Makrona kungs. Tā tad vēl nav man 40 gadi, tā tad ir jau labi. Labi, tad tagad eh, strādāsim. Paldies par eh, labvēlējumiem. Un, eh, jā, vecums iet uz priekšu. Jā, tā ir. Allez, on commence par. Tātad sāksim ar pirmo punktu. Tā ir komisijas prezentācija attiecībā uz uh, regulatīvo kontrolas procedūru attiecībā uz lidojuma apkalpes psiholoģisko novērtējumu veselības stāvokli. Šis uh, procedūras uh, paziņojums mums ir sniegts. Te ir runa par regulatīvo kontrolas procedūru un uh, pirms tas tiek sākts skatīt, uh, uh, parlamentam ir saņem, tiesības saņemt informāciju, un teksts var vēl tikt grozīts. Ceru, ka šodienas prezentācija veicinās diskusijas un uh, varēsim sniegt uh, uh, pozitīvu ieguldījumu šajā uh, jautājumā par uh, um, lidojuma apkalps, uh, psiholoģiskā novērtējuma veselības stāvokļa procedūru. Lukin Žokim kungs, lūdzu jums vārds. Jūs mūs informēsiet par visu, kas mums būtu jāzina. Lūdzu, jums vārds. Thank you and good afternoon. Paldies un labdien. Es eh, esmu šeit ieradies kopā ar eh, komisijas kolēģi un arī EASA kolēģi, lai prezentētu jums šo tekstu. Tas ir viens no jautājumiem, par ko ir um, strādāts pēc German Wing uh, reisa 9525 uh, avārijas. Uh, civilās aviācijas izmeklēšanas iestāde ir pieņēmusi pagaidu uh, ziņojumu un noformulējusi 11 ieteikumus. Tā skaitā, kad komisijai ir jādefinē uh, noteikumi, uh, lai veselības aprūpas iestādes informētu attiecīgās iestādes par uh, apkalpas veselību. Bulcas kundze prasīja rasa um, izveidot darba grupu, lai Francijas uh, izmeklēšanas iestāžu uh, darba rezultātus uh, varētu uh, izskatīt. Uh, tur ir dažādi um, pārstāvji, arī no DigiMove. Un galīgais ziņojums 2015. gada jūlijā tika prezentēts, un tur ir seši ieteikumi. Vairākums šo ieteikumu jau bija iekļauti ASA atzinumā 09.2016. Piedāvātās izmaiņas attiecas uz uh, medikālo pārbaudi un uh, arī ir attiecībā uz uh, narkotikām un alkoholu pārbaudes un uz garīgo veselību. Medicīnas centriem būs jāziņo par nepienācīgiem uh, medicīniskajos pārbaudas gadījumiem, lai norādītu uz trūkumiem. Galīgais uh, ieviešanas uh, regulējums varētu stāties spēkā 2018. gada vasarā. Juridiskais teksts, ko es šodien prezentēju, ir vērsts uz diviem vēl neieviestajiem uh, ieteikumiem. Pirmkārt par obligātu narkotiku un alkohola testu ieviešanu programmas ietvaros un uh, arī uh, otrs ir par novērtējumiem uh, pēc pozitīviem testa rezultātiem vai pēc negadījumiem. Otrs ieteikums bija uh, iesnie, ieviest uh, pilotu atbalstu sistēmas. Uh, tas būtu jāveido kā tāds nesodošs ietvars, uh, vienkārši veicinot uh, labāku praksi. Lai ieviestu darbgrupas rekomendācijas, ag aģentūra izveido rīcības plānu, kuru 2015. gada oktobrī komisija atbalstīja. Piedāvātie ieteikumi ir apspriest ar visām iesaistītajām pusēm eh, tematiskajos darba semināros, ko organizēja EASA 2015. un 2016. gadā. No tā izrietošais eh, likumdošanas priekšlikums ir balstīts uz 14.2016. asa regu, eh, atzinumu, at, Tātad atjaunojot uh, regulu 965-2016, tur ir uzlabojumi attiecībā uz apkalpas uh, veselības stāvokļu uzlabojumu, un tas tika prezentēts 2016. Uh, gada decembrī EASA. Pēc tam tas tika apspriests EASA komitejas četrās sanāksmēs, un tas ir attīstījies šai procesa ietvaros. Un visbeidzot ar konsensu tas tika pieņemts pēc konstruktīvām diskusijām EASA komitejas sanāksmē februārī. Uh, Visbeidzot, eh, ieviešanas regula, kas izriet no attiecīgā uh, dokumenta, eh, stāsies spēkā šā gada vasarā pēc pārbaudas procedūras beigām. Tagad par saturu šajā atzinumā. Atzinums piedāvā veikt izmaiņas Eiropas ieviešanas noteikumos, ko var apkopot sekojoši. Pirmkārt, preventīvu pasākumu kopums. Pirmkārt, jāveic psiholoģiskais novērtējums lidojuma apkaltepē pirms uh, tiek uzsākti lidojumi. Tātad Eiropas uh, aviācijas kompānijām ir jāizveido sistēma, lai veiktu pilotu uh, psiholoģisko novērtējumu pirms uh, vi, attiecīgais pilots sāk strādāt šajā aviokompānijā. Otrakārt ir jāveicina un jāatvieglo uh, pieeja apkalpes atbalsta programmām. Tātad ir jāveido avio kompānijām pilotu atbalsta programmas, kas nodrošina um, konfidencialitāti un piedāvā pagaidu atvaļinājumus. Trešais elements ir sistemātisku narkotiku un alkoholu pārbaužu veikšana. Tad, kad pilots sāk strādāt, tātad eh, katrai avio kompānijai ir jāizveido sistēma, kā pārbaudīt uh, pilotus un apkalpi, un šie testi ir jāveic pirms viņi sāk uzsākt pirmo komerclidojumu ar šo uh, līdzsabiedrību. Otrs ko, pasākumu kopums ir korektīvi un pēcdarba pasākumi, piemēram, uh, testēšana uz narkotikām un alkoholu. Un uh, līdzsabiedrībām ir jāizveido sistēma, kā pārbaudīt pilotus un apkalpes uh, kas būs jāizmanto zināmos apstākļos, piemēram, pēc nopietna negadījuma, uh, vai vieglāk negadījumu, vai arī, ja ir pamatots aizdomas, vai arī tāds pārsteiguma tests pēc atgriešanās darbā, pēc rehabilitācijas. Un kā papildu pasākums būs um, regulāra testēšana attiecībā uz alkoholu, uh, Uh, apkalpei un uh, pilotiem, lai uh, nodrošinātu papildus drošības barjeru. Šis pēdējais pasākums ir brīvi izvēlētas pārbaudas. EASA sniegs atbalstu, kā veikt šo um, testēšanu zināmās dalībvalstīs. Psihoaktīvo vienu testi jau veiksmīgi tiek veikti. Uh, Eh, piemēram, aviācijas policija Nīderlandē to veids, lai ļautu dalību valstīm turpināt izmantot šādas izveidotās struktūras. Priekšlikums ļauj alkohola tekstēšanu eh, veikt eh, arī citiem autorizētiem ierēģiem, uh, um, ārpus REMP inspekcija programmas. Um, dalībvalstīm ir arī iespēja, bet nepienākums veikt papildus testēšanu psihoaktīvajām vielām, ne tikai alkoholam. Un um, šajos gadījumos dalībvalstīm ir jāziņo Eiropas aviācijas drošības aģentūra, u, aģentūrai un komisijai par to. Visbeidzot, lai nebūtu pārāk daudz grozījumu apsregulā, šie ļoti tehniskie noteikumi uh, 15. Um, 2016 atzinumā attiecībā uz uh, um, lidmašīnām līdz 5700 kg. Uh, tas ir pievienots, par to tālāk nerunāšu. Runājot par Džermarvings uh, darba grupas uh, darbu, tas ir būtisks solis uz priekšu, lai uzlabotu aviācijas drošību Eiropā. Merci beaucoup pour vos... Liels paldies par jūsu teikto un par sniegto informāciju, un tūlīt došu vārdu visiem, kas grib izteikties. Pirmais Vims Vandekāms, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es domāju, ka šis uh, ir ļoti uh, būtisks jautājums. Ļoti labi, ka mēs to apspriežam, jo mums ir šī te regulatorā kontrolas procedūra, līdz ar to mēs redzam, ko dara komisija. Um, un šoreiz tas ir saistībā ar EASA. Tā ir ļoti pozitīva vērtējuma procedūra, kurā parlaments var izvērtēt situāciju, un esmu pateicīgs komisijai par to, ka tā uh, uh uzstājās. Paldies arī uh, komisijas pārstāvjiem par skaidro prezentāciju. Uh, attiecībā uz pasākumiem, kas tiek ieteikti pēc uh, traģiskās avārijas Francijā, kurā gāja bojā daudz skolēnu no Vācijas. Uh, man ir vairāk jautājumu. Man īsti nav skaidrs, vai mēs tikai runājam uh, par pārbaudēm attiecībā uz alkoholu vai arī uz citām uh, vielām. Bieži vien uh, cilvēki nevis dzer alkoholu, bet uh, varbūt lieto narkotikas, vai tas arī ja eh, tad uh, tiks atklāts šajā EASA plāna, plānā. Otrkārt, ko mēs darīsim ar cilvēkiem, kur cieši no depresijas? Ja pareizi saprotu, tad šajā negadījumā pilots um, nevis lietoja kaut kādas vielas, piemēram, narkotikas vai uh, alkoholu, bet uh, viņš bija uh, depresijas, viņam bija depresija, vai tas tiek apsvērts. Uh, varbūt viss ir rakstiskajā tekstā, bet es uh, to uzreiz tā nepamanīju. Un mans trešais jautājums priekšādātais kundze ir uh, cieši uh, saistīts. Uh, ar to, ka šie noteikumi tiks iekļaut vispārējos drošības noteikumos, bet runājot par šo negadījumu, uh, tur eh, bija tehniska problēma ar eh, pilota kabīni vai tātad, ka durvis nevarēja atvirt. Tātad, kā būs ar šādām tehniskām problēmām? Paldies, Vim Vanda Kampa kungs. Tagad vārds Īsmēlam Ertugam, lūdzu. Jā, paldies arī no manas puses. Paldies komisijai. Es arī domāju, ka šie piedāvātie pasākumi ir eh, vēl viens būtisks ieguldījums tajā, lai uh, stiprinātu, uzlabotu Eiropas aviācijas drošības struktūru. Līdzīgi kā Pantepanka kungs eh, izteicās, es domāju, ka šādi pasākumi varētu nākotnē novērst tādas avārijas kā ar šo te German Wings uh, lidmašīnu. Es domāju, ka to mēs esam parādā šī negadījuma upuriem un viņu piedarīgajiem. Katrā ziņā atbalstāms, manuprāt, ir e, šis te pienākums avio sabiedrībām Eiropā veidot atbalsta programmas pilotiem. Un pilotiem um, jābūt arī iespējai, manuprāt, e, ja viņiem ir kaut kādā veidā psiholoģisks vai citādi veid grūtības dzīvē, uh, viņiem ir jābūt iespējai tikt ar to galā, jo tas arī apdraud uh, lidojuma drošību, un mēs, sociāldemokrāta grupa, uh, vienlaikus aicinām EASA aģentūru pēc iespējas drīzāk uh, a, a, publicēt visus šos uh, noteikumus un arī labāko praksi izmantot no jau pastāvošām programmām. Un pēdējais teikums, ja atļausiet vēl šajā sakarā, es vēl gribētu īpaši a, norādīt uz Eiropas iniciatīva EPPSI kas ir um, atbalsta iniciatīva, tur uh, aviomediķi un uh, psihologi jau strādā pie šādas paraugu prakses. Vēlreiz paldies uh, komisijai un uh, visu to labāko nākotnē. Merci beaucoup. Lās paldies, uh, Ertuga kungs. Maisners kungs, lūdzu, jums vārds. Jā, paldies. Paldies arī uh, komisijas pārstāvim par prezentāciju. Uh, visu īsti nedzirdēju, man bija vēl cita sāruna, bet es zinu, cik svarīgi tas ir ne tikai šīs avārijas dēļ, bet eh, ir tiešām ļoti svarīgi, lai veselība būtu kārtībā. Es domāju, ka šeit galvenokārt ir runa par pilotu uh, veselību, bet izskatās, ka šeit ir runa par visu apkalpi. Tātad tas ir jautājums, vai vienmēr tiek uh, Eh, veiktas pārbaudes eh, arī kabīnas personālam, apkalpēji vai tikai pilotiem, arī, piemēram, par psiholoģiskām problēmām runājot. Jo Germanwings gadījumā psiholoģiskas problēmas bija noteicošās. Tātad cik lielā mērā vispār uh, var uh, pilotiem vai uh, uh, apkalpēji, tātad uh, uh, vai ir e, kaut kāds norāds, kuras vielas ir atļautas vai nē, jo var jau būt tā, ka ir psiholoģiskas problēmas e, vai nu pilotiem vai apkalpēji, un e, kādas zāles tad viņi var lietot un cik lielā uh, mērā ir jāveic uh, izmeklēšana un cik ļoti tas ir salāgojams ar datu aizsardzību, ka tiek veik, veikt šādas izmeklēšanas. Protams, mēs jau vēlamies, lai lidojumi būtu droši un lai nenotiktu tā, ka viens pilots tad uh, aizrauja līdz nāvē visu savu uh, apkalpu un uh, pasažierus, bet mēs taču nevēlamies arī, lai būtu sistemātiska pārāk spēcīga iejaukšanās uh, pilotu un apkalpus privātajā dzīvē. Uh, Um, tātad uh, alkohola testēšanas jautājumā es zinu, ka ir nulle promīlas pilotiem. Kā tas ir attiecībā uz apkāpi, jo viņiem ir ļoti ilgi gaidīšanas laiki? Un pēdējais jautājums ir arī uh, piloti sievietes. Uh, cik lielā mērā grūtniecība tiek ņemta vērā, um, cik ilgi grūtnieces drīkst vadīt lidmašīnas. Es zinu, ka tas ir reti, kad uh, sievietes vada lidmašīnu, bet uh, tomēr tādi gadījumi ir. Uh, Paldies, eh, Maisners kundze. Kiilunens kundze, lūdzu, jums vārds. Kiitoksia puheenjohtaja. Paldies, prieksēdētājs kundze, godātie kolēģi. Es vēlētos pajautāt eh, komisijai sekojošo, un tas eh, lielā mērā ir saistīts ar šo ļoti nopietno un bēdīgo gadījumu, kas ir saistīts ar Germanwings pilotu lietu. Vai jūs nesat padomājuši arī par citiem pasākumiem, proti kādi pasākumi turpmāk būtu pieņemami vai, teiksim, kādu algumu ritmu? mēs varētu pieņemt, lai novērstu vispār šādas, lai novērstu šādu gadījumu iespējamību. Tā tad arī par šo tehnisko aspektu, vai jūs esat eh, domājuši, vai ir kaut kādas papildus durvis vai papildus vadības paneles, no kura šādos gadījumos varētu vadīt lidmašīnu un kā vispār varētu profilaktiski strādāt vispār transporta sektorā kopumā šādu katastrofu novēršanā arī citām transporta formām. Protams, es saprotu, ka uz zemes atrodošies transporta līdzekļi situācija ir cita nekā lidmašīnās, un tomēr, ja transporta līdzeklī atrodas ļoti daudz cilvēku, piemēram, vilcienas sastāvā, pasažieru vilcienas atstāvā, tad arī būtu jāizvērtē vilciena vadītāja iespējas izdarīt ko līdzīgu. Tātad vai jūs esat domājuši arī par citām transporta līdzekļiem un par profilaks citās transporta līdzekļos? Paldies! Pa, paldies! Kundze. Daži precizējumi. Jūs runājāt par uh, alkohola pārbaudēm un es gribēju zināt, eh, kā tas tiks organizēts konkrēti. Vai pieļaujamās robežvērtības eh, tiks noteiktas, piemēram, 0,5 grāmi uz litru, vai katra dalībvalsts pati noteikti savus limitus? Tas ir mans pirmais jautājums. Otrais jautājums Ko mums sagaidīt, runājot par psiholoģisku novērtējumu? Kas tas konkrēti ir? Kā tas konkrēti izpaudīsies? Kas tur ietilps šajā novērtējumā? Vai būs virkne jautājumu, standarta jautājumu Eiropas līmenī? Vai mēs varam eh, eh, būt eh, droši, ka tādējā tiks atklāti visi cilvēki, kam ir uh, Uh, garīgās veselības problēmas, um, tas būtu skaidri jāzina. Tātad kāds būs šis standarts, uh, vai būs Eiropas standarts un kā tas viss tiks harmonizēts? Rikē, kungs, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsādātājs kundze. Uh, Paldies komisijai un aģentūrai par paveikto darbu. Tas tiešām ir eh, tāds eh, svarīgs darbs šīs drāmas kontekstā. Es gribēju runāt par normām un par organizāciju. Pirmkārt, kurš nosaka, kādi būs testi, tātad eh, kāda uh, veida psihoaktīvās vielas, tad tiks testētas katrā tekstā. Jā, uh, alkohols, jā, bet ir ļoti daudz psihoaktīvo vielu. Um, ir tādas, kas ir uh, apreibinošas vielas un ir arī vienkārši medikamenti. Un vai tiks stādīts šāds saraksts, vai tas būs obligāts vai fakultatīvs? Un otrais jautājums, ja pareizi sapratu, tad uh, tas ir uh, dalībvalstu ziņā. Tātad, ja uh, prakse būs ļoti asimetriska, vai komisija varēs kontrolēt šo procesu. Treškārt, kurš, kuras ir tās iestādes dalībvalstīs, kas veic šo kontroli, un vai paši šīs iestādes arī tiek kontrolētas? Ceturtais jautājums, vai komisija piedāvā pasākumus, piemēram, ja tiek uh, kaut kas atklāts šajās pārbaudēs, tad eh, vai tas ir eh, līdzsabiedrības vai dalībvalsts ziņā, vai komisija piedāvā pasākums, piemēram, ja eh, pilotam ir 2,5 promils, tad, protams, viņam neļaus lidos, bet runājot par citiem testiem, piemēram, pēc lidojuma, vai tajā laikā, kad nelido, vai tur būs arī kaut kādi pasākumi. Un mans pēdējais jautājums, vai tiks nodrošinātas pilnvērtīgas kontrolas eh, vai um, kontrolas tiks uh, veiktas kaut kādā uh, nejaušā secībā, vai tomēr beigās tiks nodrošināts, ka visi uh, cilvēki ir uh, nokontrolēti. Es varētu būt alkoholiķis, bet man varbūt to nevar redzēt. Uh, nu, visādi varbūt. Tātad. Uh, man jautājumi uh, ir tādi, tāpēc, ka man ir iespējas, ka tad, kad uh, ir labākās prakses uh, sāraksts un mudinājums to ieviest, vai tomēr nevarētu būt lielāka precizitāte par produktiem, par kontrolēm, un mans pēdējais jautājums attiecībā uz lidojumiem. Tad, kad ne Eiropas lidsabiedrības reizes uh, izlido no kādas Eiropas uh, lidostas, vai arī šo lidmašīnu personāls tiks kontrolēts? Paldies, Rikē kungs. Jā, vielen dank, Frau Vorsitzende. Mein dank gilt auch. Kokungs, eh, Kokungs. Eh, jā, paldies. Man gan ir viena problēma šeit. Piloti ir arī līdz braucēji. Vai tā var būt, ka zaudējot vadītāja apliecību, līdzīgi kā automašīnām, viņi var lidot eh, Vai, vai viņiem pilota licences atņem arī tad, kad tiek atņemta braukšanas uh, vadītāja apliecība? Paldies, Denī kungs, lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze. Pavisam īsts jautājums. Runājot par šiem testiem, par pārbaudēm, asins analīzēm, lai pārbaudītu psihoaktīvo vielu līmeni asinīs. Vai pilots vai apkalpas loceklis var atteikties no šāda testa? Jo attiecībā uz darba likumdošanu ir tādi varianti, ir tādas iespējas atteikties no pārāk invazīvas metodas. Es saprotu, ka tā nav gluži tāda pati situācija, bet vēlējos noskaidrot, vai šajā gadījumā ir tāda iespēja, ka pilots vai apkalps loceklis atsakās no šādiem testiem, un kādas tad būtu šādas atteikšanās sekas? Paldies! Paldies Delikungam, Marinesku kungs nākamais lūdzu. Es... Jā, paldies! Cik man zināms, komisija kopā ar EASA vai nu, komisija pati gatavo programmu, lai izveidotu jaunos īstenošanas noteikums, kas balstās uz jauno regulu, kuru mēs ceram pieņemt jūnijā, kad uh, tiks publicēta oficiālajā vēstnesī. Jautājums, kad jūs esat ieplānojuši jauno sekundāro likumdošanu par šo tematu, ko mēs šobrīd apspriežam, balstoties uz jaunajiem noteikumiem, jaunajām normām. Paldies Marinesko kungam. Un pirms došu iespēju atbildēt uz šeit izskanējušajiem jautājumiem Eiropas komisijai. Es vēlētos šeit sveikt 15 studentus no Lēvenas universitātes, kas studē psiholoģiju. Sveicināti šeit! Jūs sežat tur! Jūs studējat socioloģiju. Nebaidaties, lūdzu, sveicināt mūsu transporta komitejas sēdē, sveicināt jauniešus, sveicināt Eiropas sirdī. Voilà, vous avez été invité. Tā tad eh, jūs ir uzaicinājis Belē kungs, Belēt kungs, eh, sveicināt mūsu komitejas sēdē vēlreiz. Bet mēs turpinam, un kā jau teicu, tagad dod vārdu atbildēji komisijai. Lūdzu. Lukinkungs, lūdzu. Well, thank you, so I will... Paldies. Es centīšos atbildēt uz šiem jautājumiem. Vispirms bija jautājums par to, vai šīs pārbaudas būs e, attiecināmas tikai uz alkoholu, uz narkotikām vai uz abām lietām kopā. Vēlos tad precizēt. Atsevišķos gadījumos būs sistemātiskas narkotiku un alkoholu pārbaudas. Tas nozīmē, stājoties darbā pēc negadījuma vai pamatojoties uz pamatotām aizdomām un tad tiek pārbaudīts gan alkohols, gan narkotika klātbūtne. Būs arī iepriekš nepaziņotas pārbaudas pēc rehabilitācijas. Vienkārši, lai pārbaudītu, vai pilots tiešām ir spējīgs lidot. Tagad attiecībā uz nejaušu testēšanu. Šī ir eh, regula uzliek uh, dalībvalstīm pienākumu veikt alkohola testēšanu. Tātad tas būs jādara visās dalībvalstīs. Papildus tam ir iespēja arī dalībvalstīm, ja tās to vēlēsies, veikt arī nejauši izvēlēts testus uz narkotiku klātbūtni. To izlemt varēs pašas dalībvalstis, vai viņas vēlas to darīt vai nē. Tālāk bija vairāk jautājumu saistībā ar depresiju, ko darīt šādos gadījumos, ko cilvēki vispār var darīt. Vēlos atgriezties pie tā, ko es jau sacīju. Šis nav vienīgais juridiskais regulējums pēc German Wings darba grupas darba. Mēs jau esam izskatījuši parlamentārā kontrolē Eh, arī 09.2016 eh, kontekstā nepieciešamību veikt pārbaudas pienākumu ziņot par nepietiekamu medicīnisku novērtējumu, lai cīnītos ar krāpniecības gadījumiem un tā tālāk runājot konkrēti par Germanwings pilotu situāciju, kurš bija depresijā un arī slēpa savu stāvokli no darba devēja. Par atbalsta programmu, kas šeit ir paredzēta, tas arī ir instruments, ko vajadzētu izmantot un kuru var izmantot, lai atļautu pilotiem, kas cieši no depresijas, atklāt savu stāvokli un saņemt atbalstu. Tagad pārēšu pie vieglākiem jautājumiem, piemēram par to, vai arī ne Eiropas līdzsabiedrības tiks testēts. Jā, jā, viņi lidos no Eiropas, tad šī programma attiecas arī uz viņiem Eiropas lidostās. Vai zaudēšu savu pilota uh, licenciju, ja zaudējušu autovadītāju apliecību? Jā, Bet to nenosaka šis atzinums, bet gan eh, tas ir noteikums, kas ir iekļauts regulā pār pilota licencēšanu. Vai testi ir nejauši izvēlēti vai visaptveroši? Eh, kā jau uh, random testa nosaukums liecina, tie ir nejauši testi. Sagatavoja AZA, savukārt pārbaudas stājoties darbā pēc incidenta un uh, balsoties pamatotām aizdomām, tie tiek veikti sistemātiski. Tātad tie, kas vēlas slēgt jaunu darba līgumu, piemēram, ar aviolīnijām, tad tiek sistemātiski pārbaudīti. Kas notiek, ja tests ir pozitīvs? Pirmkārt, pirmā seks ir tāds, ka jūs nevarēsiet eh, lidot, nevarēsiet vadīt lidmašīnu, tātad tas, protams, arī ietekmēs pilota licences saglabāšanas situāciju. To, tas ir licencēšanas noteikumos jau atrunāts, tas ne, neizriet no šī atzinuma. Tālāk bija jautājums par to, vai pārbaudīs tikai pilots, ja visu apkalpi. Testi psihoaktīvo vielām, stājoties darbā pēc negadījuma, uh, un citos gadījumos tas tiek veikts gan pilotiem, gan lidojuma apkalpei kopumā. Tā kā visi, kas mūsuprāt eh, var ietekmēt drošību lidmašīnā, tiks pārbaudīti. Kādas ir sekas, ja pilots vai apkalps loceklis atsakās no testa? Eh, rezultāts tāds, ka persona nevar lidot. Protams, tad jāskatās, kāda ir tālākā darbība, bet konkrētā persona, protams, tiek nekavējoties nocelt no reizes. Tad bija jautājums par to, vai atbalsta programmai būs detalizēti noteikumi. Es vērsīšos pie EASA Vai viņi varētu paskaidrot darbu, ko viņi veids e, šajā jautājumā? Jā, paldies. Paskaidrošu jums par atbalsta programmu un kā tiks veikts psiholoģiskā vērtēšana. Vispirms par atbalsta programmu. Atbalsta programmas eh, darbība, protams, ņems vērā visu labo praksi, kas mums jau ir uzkrāta šobrīd Eiropā. Izstrādājot šo atzinumu, mēs īstenībā rūpīgi izvērtējām visas atbalsta programmas, kas šobrīd pastāv Eiropā. Mēs saprotam, ka viena pieeja nederēs visiem. Ir dažāda veida atbalsta programmas, kas darbojas labi jau šobrīd, un tās varēs turpināties. Viena no svarīgākajām lietām, kas šī programmām ir kopīga, ir tas, ka tiek nodrošināta konfidencialitāte. Bet ir jābūt arī normai, kas nosaka, ka atsevišķos gadījumos konfidencialitāte tiek pārtraukta un e, informācija tiek nodota licencēšanas iestādai. Mēs esam iesaistīti EPPSI, tas ir saīsinājums šai programmai. Mums ir vesels fórums, kur piedalās psihologi, piloti, aviolīniju pārstāvi. Par psiholoģisko mm, vērtējumu. Jūs sacījat, ka varbūt vajadzēja būt kādam standartam Eiropā šai jomā. Jāsaka, ka mūsu ietekmes novērtējumā un regulas projektā konstatējām, ka nevajadzētu būt vienam vienīgam standartam, jo psiholoģisks novērtējums ir veids, kā aviolīnijas atlasa sev pilotus. Un tas nozīmē, ka, protams, tur būs atšķirīgas darba vides, at, atšķirīgi stresa faktori atkarībā no tā, ar, kādā, ar kādu aviolīniju viņi, viņi lidos. Līdz ar to viens risinājums visiem nederēs. Svarīgi ir tas, ka uzraudzība jāuztic psihologam, kuram ir zināšanas aviācijā, un to mēs esam tad arī ierakstījuši regulā. Paldies eh, komisijai, paldies par mums sniegto informāciju, atbildēm uz jautājumiem, precīzajām atbildēm. Tātad eh, turpināsim sekot līdzi, kas notiek šajā jautājumā, bet vēl viens jautājums. Jā, kā tur bija ar grūtniecību uz sievietēm pilotēm, to neviens neatbildēja man. Man tas eh, interesē, jo ir dažas profesijas, kur uh, ir aizliegts vadīt transporta līdzekli. Vins Vanderkamps arī vēlas precizēt jautājumu, lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es uzdevu jautājumu arī par pilotu kabīnas durvīm. Joakima kungs, jūs eh, atbildēsiet uz jautājumu par sievietēm lidotājām. Tātad, kas notiek ar lidotājām, ja viņas ir stāvoklī un par iekļūšanu kokpi, lidmašīnas kokpitā? Of, of... Jā, sākšu ar grūtniecību. Of, uh, of I mean, Jā, šeit ir spēkā noteikumi šajā jomā, bet godīgi sakot, no galvas nezinu viņus. Uh, Mēs varam divpusēji painformēt jūs pēc tam attiecībā uz to, kādi noteikumi ir attiecināmi uz grūtniecēm pilotēm. To pašu varu teikt arī par datu aizsardzību. Tas saistīts ar aeromedicīniskajiem centriem, un e, tie noteikumi ir tikko pieņemts. Par pilotu kabīnes durvīm Tas nav viens no tematiem, kuru centāmies risināt še, ar šo īstenošanas regulu. Bet es vērsīšos pie ASA ar lūgumu sniegt jums detaļas uh, saistībā tieši ar šo pilota kabīnes durvju jautājumu. Um, so door... Jā, paldies par pilota kabīnes durvīm. Jūs droši vien atceraties, eh, jo kā tūlīt pēc negadījuma ar Germanwings Mēs EASA publicējām drošības informācijas apkārtrakstu, kurā norādījām, ka divām personām vienmēr jāatrodas pilota kabīnē. Tas izraisīja daudz jautājumu no aviācijas nozares dar, dalībniekiem. Mēs veicām aptauju, kas bija pieejama visiem pilotiem, eh, lidojuma apkalpei, visiem, kas eh, strādā aviācijas nozare. Aptuveni 5000 cilvēki piedalījās šajā aptaujā un norādīja, ka divas personas, kā ieteikums, nevienmēr ir labākais veids. Tāpēc pašām aviolīnijām būtu jāveic riska izvērtējums, ņemot vērā vairākas lietas, piemēram, cik labi aviolīnijas pazīst savu uh, Eh, lidojuma apkalpi, jo parasti vienam no pilotiem izējot no kabīnes, tad kāds no apkalpes paliek kabīnē. Bet, ja ir liela mm, kadra mainība, tad sensitīvā piekļuve pilota kabīnei personai, kas nav tik labi zināma avio sabiedrībai, var būt riskanta. Līdz ar to 2016. gada vasarā EASA nāca klajā ar vēl vienu drošības informācijas apkārtrakstu, lai precizētu šos jautājumus saistībā ar pilotu kabīnas durvīm. Un atsūtīšu jums saiti uz šo drošības informācijas apkārtrakstu, kur ir skaidri aprakstīts, kas aviolīnijām konkrēti ir jādara. Merci beaucoup. Paldies. Paldies par jūsu sniegtajām atbildēm. Viens komentārs. Es e, vēlētos, lai šis jautājums par e, lidotājām grūtniecēm būtu pieejams pilnīgi visiem deputātiem, jo tas ir jautājums, kas varētu būt prioritējams. Jautājums par EASA. Man tomēr nepatīk, ka e, tās ir avio kompānijas, kuras veiks izpēti un pēc tam e, tiks veikti secinājumi. Bet, manuprāt, jāsas uzdevums un loma ir tieši tāda, ka jums tas ir jādara. Iespējams, e, sadarbībā ar avio uzņēmumiem, un tomēr, ja jau tās ir pašas avio sabiedrības, kuras to darīs, un po, tomēr. Es, e, jūs esat Eiropas aviācijas drošības aģentūra, un jums tas ir jādara. Tā ir jūsu atbildība. Bet e, iespējams, ka būs arī citi jautājumi, un es esmu pilnīgi pārliecināta, ka mēs e, turpināsim strādāt pie šā jautājuma un ar šo jautājumu. Bet tagad pārējiem pie citu darba kārtības jautājumu izskatīšanas. Tātad sveicu šeit Eiropas revīzijas palātas pārstāvi Ļoti labi, ka jūsu ir tik daudz. Tātad, dodu vārdu Pufāna kungam. Jūs esat um, Eiropas revīzijas palātas īpašais referents par Eiropas kopīgajām debatēm. Desmit minūtes jūsu prezentācijai, pēc tam būs iespēja deputātiem uzdot jautājumu, bet tagad desmit minūtes jums, Pufāna kungs, un sākam laika atskaiti, lūdzu. Euh, madame la Présidente, Mesdames et Messieurs. Le... Uh, labdien, godātie transporta komitejas deputāti, dāmas un kungi! Eiropas uh, vienotās debesis ir Eiropas iekšējā tirgus uh, sastāvdaļa, kas tika izveidota, lai veicinātu iedzīvotāju vienkāršāku pārvietošanos. Bet tomēr um, GTA, kas ir domāts, lai veicinātu sadarbību starp dalību valstīm šajā jautājumā, un e, tās nolūks ir atvieglot e, šo informācijas apmaiņu starp dažādajām atbildīgajām institūcijām. Tradicionāli avio pārvadājumi tiek tiek pārvaldīti monopolistiskā veidā dalību valstu pārvaldībā. Un e, tomēr e, dalību valsts, līdz ko tiek pārsniegt kādas konkrētas e, dalību valsts gaisa robeža, tad jau noteikumi ir citi. Un parasti tas ir PSNA, kas ir uzraugošā iestāde dalību valstī. Un tomēr šobrīd eh, pakalpojumu sniedzējiem ir jāsadarbojas ar šo institūciju, un eh, šāda situācija noved pie informācijas eh, novēlotas nodošanas un arī pārmērīgām izmaksām, ko parasti kas parasti tiek uzliktas uz pasažieru pleciem. Tāpēc mēs vēlējāmies uzlabot avio pārvadājumu nozars eh, veiktspēju, un eh, mums eh, arī Eiropas Savienības iekšējā tirgu ir jāveicina šāda sadarbība. 2004. gadā pirmā iniciatīva tika e, pasludināta, lai veidot kopīgas noteikumus Eiropai un tehnoloģiju modernizācijai, un mēs visu to pazīstam kā Cēzara operāciju. Iniciatīvu atbalstīja arī e, finansiāls atbalsts, un tomēr Nolūks tātad bija aviācijas nozars drošības palielināšana, un 2005. E, gadā tika um, par 10% samazināts drošības risku daudzums. Tam ir tikuši atvēlēti 3,8 miljārdi eiro un tika izveidota kā projekta attīstības fāze, tā arī pēc tam īstenošanas fāze. Kā mēs veicām auditu? Audita laikā mēs pārbaudījām citu starpā tādas iniciatīvas kā Eiropas vienotās debatas, un mēs izvērtējām kādā veidā gan tarifi, gan arī konkrētu koridoru bloķēšana ietekmē vienotās debesis, un kā tas ir saistīts kopā arī ar Cēzara programmu. Ir paredzēts, ka īstenošanas fāzē 2018. gadā šī fāze sāksies, un šodien izskatāmā mūsu sagatavotā ziņojuma uzskaitījumā ir parādītas eh, vairāku dalību valstu iestādes un eh, ir vairākas, eh, vairāk spēlētāji, kas iesaistās šajā darbā. Mēs uzskatām, ka vienotas Eiropas debesis ir laba iniciatīva, jo tas, ka dalību valstu loma bija tik spēcīga un sadrumstalota, nenāca par ļaunu, nenāca par labu Eiropas kopīgajiem avio pārvadājumiem. Mēs e, vēlamies e, lai tiktu novērsti tie trūkumi, kurus esam noteikuši. Un uh, Tas eh, nāktu par labu Eiropas avio nozarei. Bet eh, šis mērķis, kurš tika definēts jau 2005. gadā, izrādījās grūti īstenojams, proti uz pusi samazināt GTA izmaksas un eh, līdzīgi kā pozitīvi mēs vērtējam to, ka tarifu sistēma, kas tika iekļauta šajā iniciatīvā, ir veicinājusi avio pārvadātāju darbības caurskatāmību. Un tomēr mērķu izvirzīšana eh, kavējas, bet eh, to bija grūti paredzēt. Un eh, tas, ka gala patērētājs maksā no 11. līdz 16. gadam, tomēr šīs eh, samaksas ir samazinājušās, bet um, šo mērķu īstenošana ir pietiekami sarežģīta. Mēs eh, vēlētos, lai fragmentācija tiktu samazināta pēc iespējas vairāk, jo tas eh, veicinātu kopīgās Eiropas debešu principu ievērošanu, bet uh, tas, šī fragmentācija vēl joprojām ir milzīgs šķērslis pakalpojumu sniedzējiem. Un eh, ir eh, pilnīgi noteikti jāsadarbojas kaimiņu valstīm, kas jau arī notiek. Mēs eh, novērojām, ka dalību valstu uzraugošajām iestādēm ir grūtības veikt savu funkciju dažkārt, jo tām nevienmēr pietiek nepieciešamo resurs, resursu un tās nevienmēr ir pietiekami neatkarīgas. Par Cēzara projektu runājot galvenās e, iesaistītās puses sagatavošanas fāzē, kurā notika ietekmes uz vidi un arī fragmentācijas novērtējums, tas šobrīd ir beidzies. Un ceram, ka tehnoloģisko un operacionālo aspektu uzlabošana uzlabos arī Cēzara funkcionēšanu. Un tomēr Patreizējais laika grafiks neparedz pietiekamu finansējumu, un mēs eh, esam konstatējuši, ka kopš 16. Eh, gada GTA ir neliela kavēšanās, un tāpēc Cēzara projekta izpilde tiks iespējams eh, galīgais rezultāts sasniegs 35. nevis 20. gadā. Mēs eh, kom, Eiropas komisijai esam lūguši pārskatīt šos mērķus visaugstākajā līmenī, lai tie būtu pietiekami ambiciozi arī īstenošanā. Un uh, Dalību valstīm arī ir jāsniedz savs ieguldījums. Komisijā, kā Eiropas institūcijai, ir jāsniedz sava pievienotā vērtība šajā darbā, bet eh, dalību valstu uzraudzības iestādes Tām ir jābūt pilnībā neatkarībām, neatkarīgām un jāveic eh, sava funkcija un dalību valstīm savukārt ir jānodrošina tas, lai šīm uzraugošajām iestādēm tiktu nodrošināts pietiekams finansējums un adekvāta neatkarība. Bet uh, ir jānodrošina arī tas, lai uh, arī tarifu sistēma tiktu pārskatīta. Nākamajā atskaites un pārskata periodā komisija uzskata, ka e, vajadzētu tomēr šo to pamanīt, pamainīt. Eiropas Savienības atvēlētais finansējums avio nozars pētniecībā ir ļoti svarīgs, un ceram, ka arī pēc 24. E, gada šis finansējums būs pietiekams. Un e, iespējams, ka šis Cēzara uzraudzības funkcijas izveidotā iestāde pēc tam vairs nedarbosies, bet um, komisijai vajadzētu izstrādāt uh, konkrētus uh, mērķus un atvēlēt tam finansējumu, lai š, arī šis etaps tiktu adekvāti iz, īstenots. Komisijai vajag piedāvāt eh, risinājumus defragmentācijas novēršanai. Ja šie pasākums tiks īstenoti, tad eh, ceram, ka tas sniegs eh, pozitīvu ietekmi uz vienotās Eiropas debesīm un eh, tas tiešām ļaus apvienot Eiropas debesis. Votre... Paldies par jūsu uzstāšanos, ļoti bagātīga ar informāciju bija šī runa, un uzreiz došu vārdu runāt gribētājiem. Uzreiz sāksim ar eh, Marinesko kungu. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsarētāji. Man šī ir otrā reize kad dzirdu šo prezentāciju, jo šī prezentācija jau tika veikta kont komitejā. Kā jau es norādīju, ziņojums ir ļoti labs, manuprāt. Es biju ļoti pārsteigts, izlasot šo ziņojumu, jo tas ir ļoti nopietni sagatavots. Tika ņemt vērā visi novērojumi no iesaistītajām pusēm, uh, Tā kā, manuprāt, ļoti labs ziņojums ar labiem secinājumiem, ieteikumiem, kas ir ļoti atbilstoši. Un to ļoti nopietni uztver gan parlaments, gan pakalpojums sniedzēji. Konta komiteja organizēs semināru par vienoto gaisa telpu 26. aprīlī. Protams, tiks uzaicināti arī interesanti no Trump komitejas un visi, kas ir iesaistīti. Trešdien man uzaicināja Madridē uz A6 sanāksmi, jūs jau zinat, pakalpojums sniedzēji, Eiropas asociācija, lai apspriestu ar viņiem šo pētījumu, izmēģinājumu projektu saistībā ar gaisa telpas jaunu arhitektūru un ceru tad, kad pēc šī diskusijām un daudzām citām diskusijām, kas ir notikušas pēdējā laikā, varbūt tad mums beidzot būs iespēja ieviest šī pētījuma secinājumus, konstatējumus un arī citas lietas, ko ierosina visas puses, padome, komisija un citi un jāsāk sarunas par SES2. Kā jūs zināt, tas viss ir bloķēts šobrīd. Tā iemesla dēļ vismaz oficiāli. Kas vairs, manuprāt, īsti nav spēkā. Tā kā es domāju, mēs varam atsākt sarunas un īstenot visus šos ieteikumus, kas ir jaunajā ziņojumā. Paldies! Merci beaucoup! Liels paldies, Marinesko kungs! Ismails Ertuks, jūs negribat izteikties? Nē. Ne? Maisners kundze, vai jūs gribat izteikties? Lūdzu, jums vārds. Jā, paldies, paldies par prezentāciju. Ir interesanti konstatēt, kā uh, revīzijas palāta to var aprēķināt attiecībā uz efektivitāti un mums, uh, jo īpaši Marina Eskokungs un arī es, mēs jau ilgi laiku gaidām, kad beidzot būs vienots Eiropas debesis. Uh, un tas, ko uh, komisija līdz šim ir piedāvājusi, tas nav bijis pareizais ceļš, un uh, um, varbūt, ka, jā, tie mērķi nebija pareizie, vai instrumenti nebija pareizie, un jūs teicāt, ka uh, uzlabojumi ir saistībā ar kavēšanos, ar vīdes jautājumiem, bet vēl nav perfekta situācija, un to taču mēs gribam panākt. Tas, ka FAPS īsti nedarbojas, to jau mēs esam uh, pamanījuši, un eh, Vāciju un Franciju iekļaut vienā fab, tas ir neiespējami, tās ir divas lielas valstis eh, ar atšķirīgām sistēmām, un eh, neviena valsts negrib tuvināties otrai. Bet jā, mums tiešām vajadzētu tādu sistēmu, kā varētu lietas uzlabot. Es zinu, ka ir maršruti, kas ir kādā tā zigzagā, piemēram, piemērs, ko man no Bilbao uz Frankfurti rādīja kāds pilots, ka tas ir pavisam uh, tāds uh, jocīgs maršruts, tas ir saistīts ar militārās aizsardzības zonām Francijā, piemēram. Bet tagad ir labi, ka no revīzijas palātas mēs varam uzzināt, kas nedarbojas, bet es uh, arī labprāt būtu uzklausījusi ieteikumus, kā tad tas varētu darboties labāk. Jā, tas varbūt nav jūsu uzdevums, jūs arī teicāt, ka uh, vairāk jāinvestē pētniecībā un attīstībā, varbūt tur jums tieši kāda ideja ir, ko komisijai vajadzētu pētīt, lai varētu izstrādāt labāku priekšlikumu. Par to taču ir runa. Uh, uh, vienotās Eiropas debestes, debesis, tur tas viss ir apstājies, jo uh, Gibraltāla dēļ uh, Spānija un apvienot kalilis nevar vienoties, un tāpēc viss šī likumdošana ir apturēta. Uh, Un tomēr mēs taču varam daudz ko uzlabot Eiropas teritorijā, Un uh, to mums vajadzētu arī darīt. Tātad, ko vajadzētu pētīt un attīstīt? Mums drīz vajadzētu saņemt jaunu priekšlikumu, un es labprāt arī uzklausītu komisijas reakcijas to visu. Paldies! Paldies, Mēsners kundze, Krāmera kungs. Lūdzu, jums vārds. Jā. Jā. Liels paldies par šo runu. Kopš esmu parlamentā, mēs runājam par vienotiem Eiropas debesīm un toreiz viss bija lieliski, ietaupīsies emisijas, nauda un uzlabosies drošība. Būs trīs ieguvumi tātad, un tas viss izklausās ļoti labi, bet tad, kad tiek pētīts konkrēti, tad uh, tas nerealizēs. Es uh, zinu, kā Vācija, jā, kā jau mē, Mēsners kundze teica, nacionālais egoisms tur ir lielāks nekā, uh, nekā iespējami ietaupījumi, un tā ir problēma bet jūs jau to visu izpētījāt, un tāpēc es pēc kāda konkrēta piemēra gribētu redzēt, kur tad ir ietaupīta nauda. Tātad vai ir kāda valsts, kur ar vienoto Eiropas debesu uh, starpniecību ir ietaupījuši štata vietas un uzlabojuši drošību vienlaicīgi, jo atšķirīgās teritorijas, kas ir jākontrolē, bieži vien uh, var radīt apdraudējumu drošībai. Uh, Un mani interesē arī uh, tas, uh, kāda ir situācija ar dalībvalstu egoismu, cik es to uh, esmu redzējis, uh, parasti tas ir ļoti spēcīgs. Vai ir pozitīvi piemēri, kur dalībvalsts ir apvienojušās, uh, un varbūt jūs varat pastāstīt, kā tad tas notika, varbūt tos arī vārdā varētu nosaukt tos, kas joprojām turpina to visu uh, vēl bloķēt, kaut gan tas ir Eiropas likums, tas jau ir pieņemts, to ir pieņēmušas arī dalībvalstis, un pēkšņi dalībvalstis vairs uh, to neņem vērā, atrodot atrunas, kāpēc tas viss nevar darboties. Paldies! Merci beaucoup, monsieur Kramer. Monsieur Puf. Paldies, Krāmer kungs, Pufaina kungs, eh, vēršos pie jums. Eh, jūs varētu sniegt atbildes uz uzdotiem jautājumiem. Lūdzu, jums vārds. Beaucoup. Lielas paldies, priekšsēdētājs kundze. Varu jums pateikt, ka, lai sastādītu šo ziņojumu, mēs daudz strādājām. Tās nav vienkārši temets. 2017. gada janvārī mēs devāmies uz līdzīgu institūtu, uz eh, ASV eh, revizijas eh, palātu General Accounting Office, un eh, Tur mēs bijām ielūgti, lai apmainītos ar pieredzi, jo amerikāņiem ir Next Gen programma, tā ir līdzīga SISA programmai, un mēs uh, diskutējām uh, revizijas palātā un arī transporta ministrijā un arī um, Amerikas Savienoto valstu uh, avio uh, satiksmes uh, departamentā. Un, uh, tad kāds progress ir sasniegts ASV? Toreiz, kad mums bija šīs apmeklējums, mēs uh, apspriedāmies, un viņi teica, ka mums, tad, kad mēs uh, Eh, turpināsim ziņojumu 2018. gadā, viņi mums ieteica apmeklēt Kanādu, tāpēc, ka viņiem vislabāk izdodas eh, pārvaldīt eh, aviosatiksmi. To atzina amerikāņi, un man ir liels prieks, jo tur mēs tikāmies ar Air Canada, Air Canada pārstāvi Un eh, es ceru, ka beidzot eh, šā gada septembrī mēs varēsim eh, aizbraukt uz Kanādu, lai vairāk uzzinātu um, par jautājumiem, kas skar arī vienotās Eiropas debesis. Kas attiecas uz lidmašīnu maršrutiem, varu pateikt, ka mana komanda bija Zviedrijā, un tad, kad viņi atgriezās no Zviedrijas uz Luksemburgu, uh, parasti ir jāldo pār Vācijai, bet tāpēc, ka izmaksas, eh, kādas ir eh, Vācijā, lai apmaksātu gaisa sarīkstu kontrolierus, eh, ir tik lielas, ka labāk ir lidot pār Čehijai. Tas arī ir dārgāk, jo jāmaksā vairāk par degvielu, un arī lidojums ir garāks, bet tas tik un tā ir lētāk pilots un līdzsabiedrība var tad uh, izvēlēties, kurš ir lētākais maršruts. Un uh, tagad nevaru pateikt, kuras tad uh, valstis ir tās, kuras izvēlas diferenciālu politiku un kuras ir tās, kas ir pret, jo katrā Eiropas valstī uh, no 28 valstīm, piemēram, eh, Rumānijā šī iestāde saucas Romāca, un katra nacionālā iestāde īsteno pats savu politiku, un ir grūti uh, uh, veidot tādu saskaņot situāciju un veidot kopīgu viedokli. Um. Merci pour... Paldies, paldies par uh, jūsu atbildi un turpināsim uh, skatīt mūsu darbu kārtību. Par, paldies par prezentāciju, un, uh, protams, šis ir ziņojums, uh, kā jau jūs, Marinesko kungs, teicāt, kas ir arī um, transportkomitejas kompetencē, bet uh, Eh, lūgums, eh, ko jūs eh, izsakāt Eiropas komisijai, par to mēs nerunājām, bet ir ļoti konkrēts prasības Eiropas komisijai un mūsu kā likumdevēja loma tāda arī ir. Katrā ziņā um, esat uh, uh, laipni uh, aicināt vienmēr mūsu komitejā Paldies eh, par prezentāciju, referentkungs. Tagad turpināsim skatīt nākamo punktu. Manipulācijas ar mehānisko transporta līdzekļu odometriem. ES tiesiskā regulējuma pārskatīšana. Mūsu referents ir Ismēls Ertuks. Tātad vārds jums. Ja, Jā, liels paldies. Godātie kolēģi. Pirms es ķeros pie šī temata, es gribētu uzzināt, vai Eiropas komisija šodien ir pārstāvēta. Vai komisija ir klāt, vai komisija ir pārstāvēta? Kurš ģenerāldirektorāts tas ir? Tas ir uh, DG Move, kas ir pārstāvēts, un mēs arī uzreiz dosim, uzdosim jautājumu, bet viņi ieradīsies. Vai man pagaidīt, vai tomēr uh, sākt? Nē, jūs varat sākt, Ertug kungs, uh, sākt prezentēt savu ziņojumu projektu. Nu jā, nu labi. Labi, tātad. Tad es gribētu sākt ar pateicības vārdiem vispirms visiem kolēģiem transporta komitejā, jo parādījās, ka konstruktīvās debates, kas mums bija ziņojuma prezentācijas laikā, atspoguļojās arī grozījumos. Tie bija galvenokārt precizējumi un saturiski papildinājumi, kas tika piedāvāti, lai šis iniciatīvas ziņojums būtu skaidrāks un precīzāks. Par to man ir dažas piezīmes, daži komentāri, tātad tas ir arī par saturu. Uh, Pirmkārt, svarīgākais, eh, es domāju, visiem mūsu kolēģiem bija datu bāzu jautājums, eh, vairum, vairākums priekšlikumu eh, iet tajā virzienā, kā tas parādījās arī debatēs, proti, ka nevēlamies tādu visai Eiropas datu bāzi un ir jāmeklē, vēlamies meklēt citas risinājuma iespējas. Un Tāpēc es piekrītu, ka risinājumam būtu jābūt tādam, ka datubāzes, kas pastāv nacionālā līmenī, ja tādas pastāv, ka mēs tad tās satīklotu, savienotu, radītu vienādus standartus un uh, radītu iespēju apmainīties ar datiem savā starpā. Ja uh, mēs nevēlamies Eiropas datu bāzi, uh, Eh, ja būsim no tā atteikušies, es domāju, ka tad viss arī virzīsies uz priekšu straujāk, jo man uh, galvenokārt uh, šķiet, ka jābeidz krāpniecība ar tahokrāfiem, saka runātājs. Par tehniskiem risinājumiem tur uh, daži kolēģi, bet arī es piedāvāju kritāri, kritērijus. Uh, precīzāk definēt attiecībā uz manipulācijām, un tur mēs varētu izmantot tās augtos kopīgos kritērijas informācijas drošībai, uz tiem varētu atsaukties. Otrs eh, bloks ar grozījumiem. Šeit ir priekšlikumi šīs tehnoloģijas vispirms izvērtēt, novērtējot to izmaksas un ieguvums, pirms piedāvāt to kā risinājumu. Tam es piekrītu, ja tāds zinātniski ekonomisks pamats to var vienkāršot, tad, protams, mēs esam par to. Nākamais eh, jautājuma loks ir termiņš, ko Eiropas komisija eh, ko tai būs jāievēro, un tāpēc es arī sākumā jautāju, vai Eiropas komisija šeit ir pārstāvēta. Mēs ka transporta komitejas un viensprāts, ka komisijai ir jārīkojas ātri, tāpēc mēs 12 eh, mēnešu eh, termiņu gribētu paredzēt. Eh, tātad runājot par Eiropas komisiju, ļaujiet man vēl vienu teikumu pateikt. Lūdzu, nesaprotiet to nepareizi. Te es vēršos pie tiem ģenerāldirektorātiem, kas līdz šim ir ļoti labi ar mums sadarbojušies un uh, bijuši atvērti sadarbībai. Pēdējās nedēļās, pēdējos mēnešos man tomēr jāatzīst, un to es gribu arī pateikt protokolam, ka vismaz četri ģenerāldirektorāti visu laiku mūs novirza viens pie otra. To es saku uh, šādā skaidrā veidā, jo to savādāk nevar aprakstīt. Jā, nu, protams, bieži vien mēs strādājam ar DigiMove ģenerāldirektorātu, ar ko mums ir ļoti aktīvi kontakti. Uh, bet šajā jautājumā mums, protams, ir arī darīšana ar eh, Just, Connect un, cik zinu, arī eh, Grow ģenerāldirektorātu. Un mums, protams, līdz ar to nav eh, vienkārši strādāt, ja mēs visu laiku saņemam atbildi, šīs ģenerāldirektorāts nav atbildīgs, lūdzu ejiet pie cita ģenerāldirektorāta. Tad mēs ar visiem spēkiem cenšamies uh, uzzināt, kurš tad šajā ģenerāla direktorātā ir atbildīgais, un tad mums atkal pasaka, ka šis atkal nav atbildīgs, un mums jāiet e, tad pie sekojošā cita ģenerāla direktorāta. Tad kurš ģenerāla direktorāts tad ir e, atbildīgs? E, tas būtu svarīgi. Un tas ļoti kavē mūsu darbu. Mēnesi citreiz mēs nesaņemam atbildi. To es gribu ļoti skaidri pateikt, jo tas ļoti apgrūtina mūsu darbu un arī netaisnīgi tas ir. Jo tā tad ir, tā taču ir sadarbība starp Eiropas institūcijām, tai būtu jābūt labākai, mēs esam līdzlikumdevēji un varbūt no Just ģenerāldirektorāta kāds ir klāt un var izteikties, vai tiešām ir tā, ka Just ģenerāldirektorāts ir atbildīgais par likumdošanas priekšlikumu šeit parlamentā, par tā iesniegšanu. Ja tas tā nav, Tad es labprāt uh, šodien uzzinātu no Eiropas komisijas pārstāvjiem, kas šeit ir klāt, kurš tad konkrēti ir atbildīgs par to, ka mēs, uh, lai mēs saņemtu atbildi. Viņiem tāpat ir pienākums zināma termiņa ietveros sniegt mums atbildi, to nosaka Eiropas Savienības līgumi, un tomēr būtu noderīgi un arī interesanti citiem kolēģiem šeit uzzināt, kurš tad ir uh, tas cilvēks, pie kura mēs vēršamies ar mūsu likumdošanas iniciatīvas ziņojumu. Paldies! Merci, monsieur. Paldies, Ertuga kungs. Tagad vārds uh, eh, Baha kungam. Tu esi ieradies, tad tu vari izteikties, lūdzu. Labi. <laughs> Eh. Gribu pateikties referentam Ismēlam Ertugam Es eh, gan nedzirdēju, ko viņš tikko teica, bet es viņam pilnībā uzticos. Nē, viņš glaubt. Eh, Nē, nu, es domāju, ka uh, vispārīgi raugoties uh, grozījumi gan arī visiet vienā virzienā un uh, ir vērsti uz to, lai beidzot tiktu kaut kas konkrēts darīts un uh, beidzot eh, būtu vēršanās pret manipulācijām ar odometriem. Es domāju, ka ir pienācis laiks eh, um, patērētājus uh, nostādīt šo debašu centrā, un tāpēc man ir svarīgi, uh, ka šis ziņojums to arī uh, atbalsta. Ir svarīgi, ka pircējiem, kas pērka uh, automašīnas arī būtu pieejami šie dati. Ja grozījums pareizi saprotu, tad uh, vairākums atbalsta tāda Eiropas ietvaru izveidi, lai būtu salīdzināmi un savstarpēji savietojami datu uzklāšanas mehānismi, un šo pieeju var pilnībā atbalstīt. Vēl viens punkts, kuru mums vajadzētu apspriest, ir uh, kāda, kādā laikā uh, Eiropas komisijai ir jāizveido juridiskais ietvers. Tas, ka tas ir jādara, to mēs prasām un uh, to mēs vēlamies, bet par laika grafiku mums vēl būtu jārunā. Jā, patiesībā, jā, par šiem te PTI, par tehnisko inspekciju, par pārbaudēm, te es uzskatu, ka. Mm nav labs eh, risinājums, tātad tas neatrisin problēmas eh, par šo pirmo tehnisko pārbaudu. Vienmēr būs kaut kāda pelēkā zona, un tāpēc es drīzāk uh, domāju, ka katru reizi, kad tiek veikta apkope, tiek uh, uzskaitīti dati, tātad uh, reģistrēt šie dati, tātad tāda regulāra datu reģistrācija, lai būtu uh, veikta. Tālāk par blockchain un citām tehniskām iespējām, lai noteiktu nobraukumu, es domāju, ka uh, tā kā grozījumos arī ir norādīts, šīs te tehnoloģijās, tehnoloģiskās pieejas vispirms vajadzētu pārbaudīt uh, un novērtēt, uh, un ja nākotnē tiks pierādīts, ka ir kāda droša iespēja, kā to izdarīt, kā nodot datus, tad to vajadzētu arī izmantot bet līdz tam, bet līdz tam mums vajadzētu izvēlēties drīzāk tādus pragmātiskus risinājumus, un kā jau teicu, um, labprāt sadarbošos ar referentu un citiem kolēģiem, un uzskatu, ka mums tomēr um, kopumā vajadzētu ātri vienoties par um, tādu labu un pamatīgu tekstu, un es domāju, ka tas tā arī notiks. Paldies, tagad Demis Māker kungs, lūdzu. Dank u, voorzitter. Jā, ik wil uh, natuurlijk. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Protams, ka es vēlētos sākt ar pateicības izteikšanu referentam un arī ēnu referentiem un visiem tiem kolēģiem, kuri deva savu ieguldījumu. Manuprāt, tas labi parāda, ka šeit valda liela vienprātība par nepieciešamību steidzami risināt šo problēmu, respektīvi odometru krāpniecību. Ir liela vienprātība arī attiecībā uz iespējamiem risinājumiem. Pats esmu iesniedzis vairākus grozījumus kopā ar savu kolēģi, kas vada INKO komiteju, un Basārds kundzi. Mūsu galvenās bažas bija saistībā ar efektīvu īstermiņa risinājumu atrašanu, kas būtu arī izmaksu ziņā pietiekami efektīvs elektroniskās platformas, blokķēdes, tehnoloģijas un līdzīgi risinājumi ilgtermiņā var mums palīdzēt atrisināt šo problēmu. Bet šobrīd tas viss izklausās pēc tālas nākotnes. Ja mēs tiešām vēlamies nodrošināt eh, pakalpojumu Eiropas iedzīvotājiem, tas ir jādara ātri šobrīd jau ir atrodama risinājuma Beļģijā un Nīderlandē. Šie risinājumi ļauj sistemātiski, uzticami reģistrēt transporta līdzekļu datus, kas tiek ievadīti nacionālajās datu bāzēs. Tālāk pateicoties šiem esošajiem instrumentiem, mēs varam nodrošināt, ka uzrādītais nobraukums kilometros ir pieejams administrācijai, valsts pārvalde un arī patērētājiem. Tas nav nekas revolucionārs, mēs izmantotu esošās metodes, un tur būtu viennozīmīgi Eiropas pievienotā vērtība patērētājiem. Tā ir problēma, kuru mēs eh, konstatējam ikdienā, bet varam to atrisināt bez sarežģītām procedūrām. Es ceru, ka komisija uztver šo signālu, izmantos šo iespēju un ka parlaments sūtīs spēcīgu signālu Eiropas iedzīvotājiem. Un virzīsim tālāk šo darbu ar kolēģiem. Paldies, Demes Makere kungs, Rikēkums. Paldies! Vispirms es vēlētos pateikties eh, Izmailam ļoti interesants eh, ziņojums. Uh, Un eh, gala beigās, jā, nav jau nemaz tik daudz, ko piebilst, un tomēr labāk vairāk. Bet pirmais, ko es vēlējos piebilst, protams, nevienam jau nav nekādu šaubu, ka krāpšanās ar odometriem tā ir krāpšanās, vienkārši krāpšanās, tas ir pirmais. Otrs, eh, tam ir finansiālas sekas, un to neaizmirsīsim, mēs runājam par astoņiem miljardiem. Uh, Trešais - drošības aspekts, un ceturtais - dalība valsts neko nedara un pilnībā uz to nospļaujās. Tā tad eh, ir kādas patsmit dalība valsts, kurās nav paredzēts nekādas eh, soda sankcijas. Kāpēc tad dalība valsts neko nedara? Tāpēc, eh, ka tie ir iedzīvotāji, kas gala beigās maksā. Un līdz ar to, ja tas neietekmē nodokļus, tad dalība valsts neko nedara. Tātad šāda veida pārkāpums, kas ir gan bīstams, gan nopietns, uh, dalība valstīs neizraisa īpašu atbildīgo iestāžu interesi. Un kāpēc ar to ir jānodarbojas Eiropai? Un tieši tāpēc, ka dalība valsts neko nedara. Tāpēc eh, es eh, vēlētos, protams, tādā pašā garā kā referents, vēlētos, lai tiktu pieņemts likums pēc iespējas ātrāk, jo cerot uz dalību valstu labo gribu, mēs iebrauksim audzās. Un tomēr. Uh, Iespējams, ka būs jāpanāk kompromiss, es tomēr vēlētos pateikt par šiem blockchain. Ir iespējams nepieciešams laiks, lai mēs to izvērtētu, un nākamais Ja mēs sāksim izveidot tādas blockchain tehnoloģijas, kas iet pareizajā virzienā, tad tas ir ļoti svarīgi. Un eh, es domāju, ka tomēr par to vajadzētu padomāt, par enerģētisko un ekoloģisko aspektu. Man eh, ļoti patika jūs teiktais par šiem blockchain, ka nav atpakaļceļa. Un eh, ja tad manipulācija tiek veikta, tad problēma tiks atklāta. Un vai nu to atklās tehniskajā apkopē, vai nu to atklās pārbaudēs, un tas ir svarīgi. Bet šis blockchain ir oficiālo datu sastāvdaļa, bet būsim ļoti, ļoti uzmanīgi. Man katrā ziņā nav tāda pozitīva viedokļa šajā jautājumā bet, protams, nav nekādu šaubu, ka šim failam būs ļoti plaša deputātu atbalsts, lai komisija sāktu rīkoties pēc iespējas ātrāk un lai tiktu pieņemts tāds likumdošanas akts, kas dalību valstīm būs obligātā vīzē jāaizpilda priekšsēdētāji. Krēmerkungs nākamais lūdzu. Vielen dank. Paldies. Vēlos pateikties referentam un Jāsaka, tik labs ziņojums, man nav nekā, ko, par ko sūdzēties. Vai tu esi pieļāvis kļūdu, vai es? Pat Vims Vanderkams brīnās. Arī šeit, parlamentā, mums ir liela vienprātība. Varam teikt, jā, mēs nosodam krāpniecību, nosodam dalību valstis, bet arī komisiju nosodam. Jo mēs uzklausījām šeit parlamentā komisiju, un viņi sacīja, ka it kā mums būtu milzīgi daudz laika, it kā nebūtu nekāds spiediens, un mēs te kaut kādu pašiniciatīvu ziņojumu gatavot, un ka šāda krāpniecība būtu atļauta gandrīz vai un Dominiks Rikē arī tikko norādīja, tas ir arī drošības jautājums. Ja jūs pārdodat mašīnu, kas ir nobrauc 200 tūkstoši kilometru, bet eh, uzrāda tikai 25 tūkstošus, tas ir arī drošības jautājums. Un arī citur mēs izdodam daudz naudu, lai uzlabotu drošību, bet šeit mēs vienkārši nerīkojamies, un tas, to tā nevar atstāt. Sliktākais ir tas, ka mums jau nevajag izdomāt riteni no jauna. Beļģija un Nīderlanda rāda visai Eiropai un varam teikt visai pasaulē, kā to darīt, kā mēs varam apturēt krāpniecību. Bet Eiropā mēs neesam spējīgi nokopēt citās valstīs to. Te nekas tas nav jādara, tik jānokopē. Sākās strīdēšanās, nacionālais egoisms, par drošību nemaz vairs netiek runāts. Protams, datu aizsardzība ir svarīga, bet tā jau šeit nav problēma. Mēs jau nevēlamies uzzināt, kurp cilvēki braukuši, bet ja tas ir tā, kā Beļģijā un Niderlandē notiek, tad, kad automašīna nonāk servisā, tad tiek piefiksēts, cik kilometri ir nobraukti un tā tālāk. Viena lieta gan mums ir svarīga par eksportu ārpus Eiropas Savienības, ne tikai Eiropas Savienības iekšienā, bet arī ārpus Eiropas Savienības. Tas ir jākontrolē, jo ja tas nenotiks, tad Eiropas Savienība, protams, iegūs negatīvu tēlu. Tad Āfrika teiks, jā, tie gan tur krāpjas. Iekšā viņi paši Eiropā nedrīkst to darīt, bet mums gan drīkst. Nu, tas uh, graus Eiropas Savienības reputāciju. Arī no tā mums ir jāuzmanās. Tā kā vēlreiz paldies par lielisko ziņojumu, Izmailu. Nemaz nebija domājis, ka izdosies tik lielisks ziņojums. Merci, monsieur Kramer. Paldies Kraimer kungam. Koha kungam tagad vārds lūdzu. Jā, Līva Ismail. Dargais Izmail, liels paldies arī no manas puses par šo lielisko ziņojumu. Trīs piezīmes gan man ir. Manos grozījumos centos eh, šo ietekmi atspoguļot, eh, ko krāpniecība ar odometru atstāja uz braukšanu un satiksmes drošību kā tādu. Otrakārt, manuprāt, ziņojumā pietrūkst laika loks. Es teiktu, līdz 2019. gada beigām mēs varētu radīt eh, tiesisko ietvaru, kas eh, krāpniecību ar odometru padarītu ne tikai eh, sarežģītu, bet arī novērstu. Tu minēji 12 mēneši, es teicu, ka mums ir diezgan tuvu šeit vēlmes. Treškārt, nākotnē, protams, ir ļoti labi ierosināt jaunu tehnoloģijas, uh, Eh, kas neļautu veikt krāpniecības ar odometru vai vismaz eh, ievērojami apgrūtināt to. Tomēr uzskatu, ka visas dalībvalstis varētu vispirms ie, ievērot to, kas lieliski darbojas Beļģijā un Nīderlandē. Mēs jau par to dzirdējām. Un arī pārobežu apmaiņa ar datiem, kur katru reizi atrodoties autoservisā, veicot jebkuru remontu vai apkopi, Eh, tiktu piefiksēts eh, nobrauktais kilometru daudzums. Un būtu ļoti priecīgs, ja tu kā referents pieņemsi manus grozījumus. Paldies! Merci beaucoup, monsieur Cor... Paldies, paldies man Miltam Benkoks, lūdzu. Jā, paldies. Es izteikšos pavisam īsi, jo varu piekrist visiem tiem komplimentiem, kas līdz šim tika izteikti jau referentam par šo lielisko ziņojumu. Fakts, ka ir iesniegti tik daudz grozījumu, es domāju, ka mēs visi esam sapratuši, ka tas atstāja ietekmi uz uzticēšanos, kas patērētājiem ir iegādāties automašīnu uzticēšanos Eiropas Savienības iestādēm, ka tās veic atbilstošu kontrols. Man prieks, ka piemērs no Beļģijas un Nīderlandes tiek īpaši izcelts šajā ziņojumā. Tas parāda, ka mēs varam apkarot krāpniecību sekmīgi, un tagad Eiropas komisija ir tā, kurai būtu jārīkojas, jānāk klajā ar priekšlikumu. Turpinot to, ko Dominiks Rikē sacīja, Mēs arī iesniedzam grozījumu par to, ka komisijai gadu laikā būtu jānāk klajā ar e, normatīvo priekšlikumu, koordinējot dažādo ģenerāldirektorātu darbu, koncentrējoties uz būtiskāko - patērētāju uzticēšanos vienotajam tirgumam. Tā kā komisija lūdzu nāciet klajā ar priekšlikumu pēc iespējas ātrāk, uh, EPRS parlamenta pētnieciskais dienests jau ir skaidri iezīmējis vājās vietas. Mums šeit ir nepieciešams atrast risinājumu pietiekam ātri. Paldies! Paldies Van, Mintel, Van, Mil, Van Miltenberga kungam un tagad. Nē, jūs nevēlaties krāsas kundze izteikties. Tad uh, eh, Vin van de Kamp kungam nākamajam vārds. Uh, mevrouw de voorzitter, dank u zeer. <clears throat> Jā, paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, vēlos piekrist referentam eh, par bažām, ko nu, viņš pats norādīja. ka komisija parlamentu ir nostādījusi grūtā situācijā. Parlamentam ir praktiski ne, neiespējami šobrīd panākt, ka komisijas ģenerāldirektorāti sadarbojas savā starpā. Tas būtu jādara pašai komisijai. Es aicinu DigiMove risināt šo jautājumu pēc iespējas ātrāk. Nu, mēs nevaram būt šajā situācijā, kad sociāldemokrātu koordinators un EPP koordinators ir tie, kas raksta Timermans kungam vēstuli par eh, komisijas iek iekšējo dienestu darba koordinācijas uzlabošanu. Otrakārt, man ir jautājums referentam. Es īsti nesapratu, uh, kāda ir atšķirības starp viņa īstermiņa pieeju un ilgtermiņa pieeju. Man likās, tā es esmu no Žorža Baha sapratu, ka īstermiņā mēs izvēlētos eh, Beļģu Nīderlandes variantu, šo viņu sistēmu nokopētu, bet eh, tas, kas attiec uz blokķēdes iespējām, tas būtu kaut kur nākotnē. Bet, ja īstermiņa risinājums sāk jau kopā ar ilgtermiņa, tad var, varam nonākt problēmās. Palasot Ertuga kunga ziņojumu ļoti rūpīgi, jūs sapratīsiet, ka trūcīgākie cilvēki ir tie, kas cieši visvairāk. Es gan teiktu no personīgās pieredzes, ka vissmagāk skarta ir vidējā klase. Vācijā lielai koalīcijai. Tas ir ļoti aktuāls jautājums. Cilvēki ir interesēti krāpties nevis ar vislētākajiem modeļiem, bet tieši ar eh, tādu vidējās klases segmentu. Paldies Vinlanda Kampa kungam, un es eh, tad eh, vēlētos pateikt Izmailam paldies par jūsu sagatavoto ziņojumu. Patiesībā e, ziņojumam no komisijas puses ir jāsniedz konkrētas atbildes kā komisijai, tā arī dalību valstīm, ne tikai parlamentam, jo jūsu ziņojumā ir izskatīti ļoti daudzi jautājumi, kā patērētāju uzticēšanās, tā arī citas intereses. Šis ziņojums ir ļoti aktuāls, bet mēs vēlamies dzirdēt konkrētu atbildi vismaz no komisijas puses. Un jūs e, jau pieminējāt šajā savā ziņojumā, ka ir izcinājumi, kas tiek īstenot kā Beļģijā, tā Nīderlandē. Un, ja mēs vēlamies šos labos risinājumus e, tikt ie, redzēt ieviestus visā Eiropā, tad e, mums ir jāiestājas pret šo krāpniecību, un mums ir pret to jācīnas visiem iespējamiem līdzekļiem, un tagad griežos pie komisijas. Komisijas pārstāv Žoninu kundzi, jūs esat eh, ieradusies jāsveicināti no DJ Move. Tātad konkrēti mēs vēlamies dzirdēt komisijas atbildes, kas konkrēti tiks darīts jau bezmaz šodien, jo pārāk daudz laika ir aiztecējis, un šodien mums ir nepieciešama konkrēta atbilde un nekavējoša rīcība. Ne tikai tāpēc, ka to no mums gaida iedzīvotāji, bet arī tāpēc, lai tiktu īstenotas patērētāja tiesības. Tā tad vārds komisijai. Okay, thank you, Mrs. Chair. Uh... Jā, paldies priekšsēdētāji. Kā jau jūs visi zinat, šis ir sarežģīts temats, kas skar vairākas jomas. Mēs darām visu iespējamo, lai noskaidrotu iekšēji, ko mēs varam piedāvāt. Tā kā es esmu nodaļas vadītāja, kas atbildīga par satiksmes drošību. Pēc tam DigiGrow izteiksies, paužot savu viedokli par tipveidu apstiprinājumu. Un mums ir arī kolēģi no DigiJust, ar kuriem mēs koordinējam darbu, skaroties, ko viņi var darīt saistībā ar patērētāju tiesību aizsardzību un juridisko ietvaru. Tātad, kas attiecas uz eh, transporta līdzekļu drošību Un jāsaka, var atkārtoties, mēs piekrītam jūsu viedoklim, ka ir nepieciešama sistēma elektroniskai datu apmaiņai. Pie tā mēs esam gatavi strādāt, jo tas nāks par labu daudzu mērķu sasniegšanā, tā skaitā arī krāpniecības apkarošanai, bet ne tikai. A number of amendments. No. Oh. Yes. So, uh... Tātad Like clarify... Uh, Mēs vēlētos precizēt šeit vienu lietu, jo ir pārpratums saistībā ar 14. grozījuma formulējumu. Mēs vēlamies precizēt, ka šobrīd starp odometram manipulācijām un tra... piemērotības satiksmēji uh, īstas uh, ciešas saiknes nepastāv mūsuprāt. Līdz ar to šis grozījums neiet pareizajā virzienā. Tāpat par 46. grozījumu var teikt. Vēlētos precizēt, ka ir nosprausts datums Eiropas Savienībā direktīvā par eh, gatavību satiksmei Roadworthiness Directive, un datums ir 2020. gada aprīlis. Līdz ar to šis grozījums man šķiet nav nepieciešams. Tas pats ir sakāms par 86. grozījumu, kurā tiek mēģināts definēt odometra manipulācijas. Arī uz to attiecas 8. pāns 6. punkts eh, direktīvā, kuru jau minēju. Tātad tas ir tas cik daudz varu pateikt no savas puses, un varu dot vārdu kolēģei no DigiGrow. Thank you very much. Um... Jā, paldies. Rūpīgi iepazināmies ar ziņojumu un iesniegtajiem grozījumiem. Pieņemam zināšanai šīs problēmas, varam atkārtot to, ko paudām jau iepriekšējā sanāksmē, ka esam spēruši pirmo soli, iekļaujot odometra aizsardzību mūsu likumdošanā, bet šobrīd var izteikt trīs vispārīgas paziņojumus. Pirmkārt, mums ir nepieciešams atrast piemērotu juridisko pamatu turpmākām izmaiņām. Jūs pareizi norādījāt ziņojumā, ka runa ir arī par drošības regulu Otra lieta. Pamatprincips mūsu tipveida apstiprināšanai ir neutralitāte. Mēs ļaujam ražotājiem pašus, pašiem izvēlēties, kura tehnoloģija būtu piemērotākā, lai nodrošinātu odometriem nepieciešamo aizsardzību. Protams, ka mums ir nepieciešams veidot testus, lai pārliecinātos, ka tas tiek veikts atbilstīgi. Un, lai to izdarītu, mums ir nepieciešami pētījumi, lai rūpīgi atlasītu un izveidot šos testus. Paldies! Paldies! Godātā komisija, man eh, pilnīgi nav pieņemama jūsu atbilde. Man tā nav pieņemama jo pasakot, kā mēs centīsimies darīt visu, kas mūsu spēkos, tie ir tikai vispārēji vārdi, un tas nav tas, ko mēs sagaidām no komisijas cīņā pret šo krāpniecību, kas ir iegūst tik ļoti lielus apmērus. Tātad es ceru, ka mūsu kolēģa Ertoga ziņojums kurš, kā jau es teicu, tiks pieņemts 25. aprīlī. Jūs eh, pavisam drīz balstoties uz šo ziņojumu, sagatavosiet likumdošanas priekšlikumu. Es saprotu, ka mani vārdi ir ļoti strikti, un tomēr es eh, ceru, ka mēs kā likumdevēji esam gatavi un spējīgi sagatavot tādu likuma tekstu, kas tiešām atbilstu uh, mūsu centieniem sakārtot šo lietu jau vairāku gadu garumā. Un tagad, Ertug kungs, vārds jums, ak nē, vēl ir kāds cits, kurš vēlas izteikties. Godātā komisija, vai jūs vēlējāties vēl ko piebilst? DJ just nav ieradies. Vai ir kāds no just? ģenerāldirektorāta? Ne, nav. Tad, Ertuga kungs, vārds jums. Jūs esat referents. Jā, zunächst mal. Jā, jā paldies DigiMove un DigiGrow. Es teiktu tā. Līdzīgi kā baznīcā, nevajadzētu savā sprediķī, gluži kā baznīcā, arī nepareizos nosodīt. Šīs divas ģenerāldirekcijas, šie divi ģenerāldirektorāti ir tie, ar kuriem ir notikusi informācijas apmaiņa. Un ne jau šie divi ģenerāldirektorāti ir tie, kurus vajadzētu nosodīt. Es domāju, arī šodien ir kļuvis skaidrs, ka šie divi ģenerāldirektorāti saredz nepieciešamību rīkoties. Bet visdrīzāk viņi ir sarežģītā situācijā tādēļ, ka komisijā iekšienē atbildīgie ģenerāli, eh, atbildīgi ģenerāli direktorāti negrib uzņemties atbildību, lai kaut ko darītu kopīgi. Es tāpēc aicinu kolēģis no DigiMove un DigiGro neuztvert to personiski, bet jums jāsaprot arī mūs kā parlamentu. Šis ir temats, kas Eiropas parlamentā ir atradis lielu vienprātību cenšoties cīnīties ar krāpniecību. Un es uzskatu, ka šeit ir cieša saistība starp satiksmes drošību un automašīnu, kur nav nobraukusi 20 tūkstoši kilometrus ar šīm bremzēm, bet 200 eh, tūkstoši. Tur ir atšķirība. Pētījums varat taisīt kādus gribat, bet tā vispārīgi ir konstatējams, ka būtu jārīkojas. Es nedomāju, ka komisijas klātesošajiem pārstāvjiem būtu jāuzņemas kādas papildus saistības. Es teiktu, ka atbildīgie no komisijas šeit nemaz nerādās, un tas arī, var teikt, ir savu veidu signāls. Tas arī parāda Eh, cik svarīgs eh, komisijas acīs ir Eiropas parlaments. Es ierosinātu ņemt vērā Vim Vanderkampa ierosinājumu visiem koordinatoriem un priekšsēdētāju uzrakstīt tomēr to vēstuli komisijas vicepriekšsēdētājiem Timermans kungam, uzaicinot viņu ierasties pie mums transporta komitejā, lai paskaidrotu mums, vai drīzāk mēs viņam varētu paskaidrot, ka, ko mēs īsti vēlamies sasniegt. Domāju, ka Timermans ir gudrs cilvēks, ne jau tādēļ, ka viņš būtu sociāldemokrāts, bet viņš ir gudrs tāpat. Un viņš, es domāju, no esošajiem pētījumiem jau sapratīs, ka ir pietiekami pierādījumi, kas apliecina, ka ir jārīkojas. Uh, Un eh, redzu, ka notiek eh, diskusijas sekretariātā šobrīd, un ja tas ir iespējams, to noteikti vajadzētu norganizēt, lai radītu zinām spiedienu Jo nav jēgas šeit atkal un atkal uh, eh, apsvērst šo jautājumu ar tiem pašiem kolēģiem no komisijas, uh, nosodot viņus. Nē, mēs esam lojāli pret viņiem un solidāri. Mēs vēlamies uh, šīs lietas pateikt tiem, kas nav gatavi ierasties un ar mums strādāt pie likumdošanas. Vēlreiz paldies visiem kolēģiem, visiem, kas sadarbojās ziņojuma tapšanā, iesūtīja grozījumus Mēs visi esam vienoti šajā jautājumā. Paldies! Merci beaucoup! Paldies Erktug kungam! Un eh, es eh, jums apsolu, ka 19. Eh, martā mēs izskatīsim šo jautājumu koordinatoru sēdē, lai um, transporta komiteja sagatavot sniegtu savu prasību komisijai, lai komisija pavisam konkrēti atbildētu uz šo ziņojumu. Un tagad mēs eh, turpinam ar eh, transporta un turisma jomā paredzētajiem pilotprojektiem un dod vārdu tūlīt komisijai, lai tā mūs iepazīstinātu ar pilotprojektu attīstību un ar paredzēto turpmāko darbību, kā arī kāda ir jau īstenoto projektu rezultāti un līdzīgi. Tā kā ir vai, tiek īstenot vairāki pilotu projekti un arī parlaments ir ierosinājis vairākus un kas ir paredzēts arī budžetā. Un pirms vairākām nedēļām mēs eh, sazinājāmies, lai 2019. gada budžeta projektā arī paredzētu vairākus no šiem projektiem. Un eh, pirms eh, jūs eh, nākiet klajā ar jaunu priekšlikumu, tad eh, mēs vēlamies iepazīties ar jau esošo projektu īstenošanas gaitu. Un tagad dod vārdu komisijai. Un tā ir Mona Bjorklunda. Lūdzu, vārds jums. Thank you very much, Madam Chair. Uh, on... Paldies, eh, prieksēdētājs kundze. Es eh, tā kā nesēžu pareizajā vietā, bet eh, tā tad es esmu DG Move plānošanas nodaļas vadītāja. Man šodien ir liels prieks eh, jūs iepazīstināt ar pilotprojektiem un ar transporta jomas preprojektiem. Un uh, Pēc tam DJ Grow iepazīstinās ar līdzīgiem projektiem, kas tiek īstenoti turismu jomā, bet es esmu pirmā runātāja. Vispirms es vēlētos pateikties Eiropas parlamentam par šādu projektu atbalstu transporta nozarē, jo šo projektu sniegtie dati ir ļoti vērtīgi, lai īstenot turpmākās politikas eh, rīcību un lai pārdomāt par to, ko darīt turpmāk. Tātad paldies transporta komitejai. Savā prezentācijā es eh, īsumā vēlētos eh, pieskarties tiem projektiem, kas tiek īstenot kopš 15. gada. Tādēļ detalizētāk pakavēšos pie vairākiem no tiem. Bet visu pirmām kārtām vēlētos atgādināt, ka detalizēta mērķu izklāsta un rīcības izklāsta programma ir atrodama mūsu ikgadējā atskaitē, kuru sagatavojām martā, februārī un iesniedzam atbildīgajai budžeta iestādē, tātad par 17. gadu ziņojums jau ir pieejams. Tas tika sagatavots februārī. Tātad par 16. gadu DJ Move ir strādājis ar četriem pilotprojektiem un e, četriem e, pre projektiem. Vispirms par finansējumu piešķiršanu. Tad ir e, tenders, tad ir projektu izpēta, ir projekti, kuri joprojām turpinās un ir savā gala etapā. Bet ir tādi pētījumi, kurus mēs esam jau izvērtējusi. GNSS uzraudzības sistēma jau ir pabeigta. Šis projekts tā tad ir pabeigts. Pie tā vēl atgriezīšos, kad um, detalizētāk pakavēšos pie pāris projektu īstenošanas. Cits piemērs, eh, kurā pētījums ir pabeigts, ir sagatavojošā rīcība eh, inovatīvās Eiropas transporta sistēmas. Pagājušajā gadā martā mēs jau nopublicējām pirmo atskaitu, un šobrīd darbs turpinās. Parlaments aktīvi tajā iesaistīts. Tā saucamie multimodālie risinājumi un pētniecības iesaistīšana. Mēs eh, sākām šo darbību pagājušā gada septembrī un turpināsim līdz marta beigām. Par 17. gadu komisija šobrīd strādā pie pieciem pilotu projektiem, ar pieciem pilotu projektiem, un trīs no tiem ir pagarināti līdz 18. gadam. Tātad jūs redziet iekavās, es esmu to ierakstījusi, ka 18. gadā trīs no projektiem turpinās. Tātad par 17. gada projektiem. Pagājušajā gadā tika pieņemta finansējuma apmēra un šobrīd notiek iepirkuma procedūra, ir parakstīta vairāka līgumi, bet eh, mēs rezultātus sagaidām tikai šā gada beigās vai nākamā sākumā. Par 18. gadu vēl bez manis trim pieminētajiem projektiem, kas ir pārcelti no 17. gada, mēs esam pasludinājuši trīs jaunus eh, pilotu projektus. Uh, un tas parādās arī šajā igadējā atskaitē. Visi šie pilotprojekti ir par e, ceļu drošību. Mēs um, skatāmies, kāda ir automātisko mobīļu rīcība un kāda ir cilvēku rīcība un tā tālāk kā arī šodien izskatītais odometru krāpniecības jautājums. Mēs neesam vēl pieņēmuši galu lēmumu, bet tas tiks pieņemts pavisam, pavisam drīz jau šomēnes. Tagad konkrētāk pakavēšos pie vairākiem piemēriem. 2016. gada pilota projekts GNSS uzraudzības sistēmas e, smagajām mašīnām. Nolūks bija izvērtēt, vai šāda uzraudzības sistēma ir jēgpilna un vai to vajadzētu ieviest transporta nozarē. Tātad pētījums tika veikts 16. gadā, lai novērtētu izmaksu efektivitāti šādas sistēmas ieviešanā un izmantojot tahogrāfu par atskaites eh, punktu. Šis eh, pētījums tika pabeigts pagājušā gada jūnijā, un vispārējais novērtējums pilnīgi noteikti ir pozitīvs. Šāda sistēma pozitīvi ietekmē ceļu drošību, laika efektīvāku izmantošanu, kabotāžas efektivitāti un arī ceļu uzturēšanas izdevumus. Nākamais piemērs ir saistīts ar 17. gada pilotu projektu par e, transporta līdzekļu pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Šis projekts turpinās līdz šā gada beigām, un mērķis bija, nol, bi, mērķis bija ļaut cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem labāk plānot savu ceļošanu pa Eiropu. Un e, pirmajā etapā mēs e, apkopojām uh, patreizējo informāciju, kā garā ceļa nogrieznī cilvēkiem ar kustību traucējumiem plāno transporta maiņu. Un informācija, kāda ir pieejama, mēs šo informāciju vēlamies integrēt eh, web aplikācijā, kas būs interaktīva. Projekts turpinās līdz šā gada beigām, un ir jau uh, tikai un vienīgi loģiski iedomāties, ka šā projekta rezultāti ļaus mums tālāk plānot darbību un noteikti iespaidos arī komisijas tālāko rīcību šajā jomā. Nākamais piemērs ir 2017. gada pilotprojekts drošas un drošuma pilnas eh, smago mašīnu parkošanās vietu stāvvietas. Šim projektam ir bija jānovērtē, kādas ir drošas stāvvietas kritērijas smagajām mašīnām. Šis projekts turpinās līdz nākamā gada janvārim, bet eh, projekta vidustermiņa rezultāti būs pieejami jau oktobrī, un mēs novembrī, 6. novembrī organizējam konferenci, lai izskatītu šos jautājumus. Uh, Jautājums ir ļoti aktuāls. Par nākamo projektu. Tas ir saistīts par 17. gada eh, pilotu projektu par vienotas Eiropas debesis. Šis projekts arī turpinās 18. Eh, gadā, un šā projekta nolūks bija izstrādāt eh, priekšlikumu, kā veidot nākotnē Eiropas vienotās debesis. Un tas ir arī Eiropas parlamenta ideja par tā saucamo avio gaisa tuneļu izveidošanu. Šajā priekšlikumā mēs esam sagatavojuši darbības plānu, kuru komisija 9. martā publicēs. Un tajā jau parādīsies konkrēti darāmais. Martā līdz maijam mēs uzklausīsim iesaistītās puses un organizēsim vairākus seminārus. Līdz šā gada beigām tiks pabeigta pirmā fāze, un šajā periodā mēs arī izkonkretizēsim, ko konkrēti darīt otrajā fāzē. Un esmu pārliecināta, ka tas palīdzēs tālāk attīstīt vienotas Eiropas debesis. Un noslēgumā. Iepriekšējā jūsu izskatāmā tēma šajā sanāksmē, šodienas sanāksmē, ir odometru krāp, krāpšanās ar odometriem. Arī tas ir pilotprojekts, kas eh, tiek īstenos 18. un 19. gadā, un mēs eh, mēģināsim rast iespējamos risinājumus, kā eh, kā datu apmaiņa starp odometru rādītājiem notiks starp dalību valstīm. Kā jau es teicu, mēs 18. gadā esam paredzējuši burtiski tuvākajās nedēļās jau nāk lejā ar tādu galīgo palaišanas aspektu, un uzklausīsim arī parlamenta viedokli. Un pētījums notiks 8. gadā. Tagad dodu vārdu manam kolēģim no DJ Grow. Alors, est-ce que vous êtes... Tātad, vai Anā Tanasu pulu ir klāta? Ā, viņa vēl nav ieradusies. Alors, on revient sur... Labi, tad eh, pie turisma pieskarsimies vēlāk. Ah, la personne n'est pas encore arrivée et donc j'ouvre. Viņa vēl nav ieradusies, tātad, eh, eh, kas stāstīs mums par turisma projektiem, šis cilvēks vēl nav ieradies, un, nu, tomēr jau varam diskutēt par šo pirmo daļu par transportu. Uh, un dodu vārdu uzreiz Vīmam Vandekāmpam. Lūdzu, jums vārds. Priekšsādātājs kundze, liels paldies! Sirsnieks paldies eh, Eiropas komisijai par eh, šo te informāciju, ko saņēmām par projektiem. Manis paša projekts eh, te nav iekļauts Tas bija droši vien pārāk aizdomīgs, bet es pie tā atgriezīšos. Bet es gribētu nedaudz parunāt par eh, drošiem stāvlaukumiem eh, kravas automašīnām. Pēters Van Dālens, mans kolēģis no EKR, bija tas, kurš šādu projektu piedāvāja, bet eh, es arī to atbalstu. Un komisijas pārstāv teica, ka 6. novembrī būs konference par šo jautājumu. un ticu, ka līdz tam jau būsim trialogā. Nezinu, vai tas būs iespējams, bet pieņemot, ka lietas ritēs uz priekšu ātri, man ir jautājums komisija, vai jūs pievērsīsieties arī finansēšanas aspektam šīm stāvvietām? Tā ir milzīga problēma. Dalībvalstis. Uh, Eh, tām it kā tas būtu jādara pašām, bet um, tāds nebija mūsu nolūks. Mēs vēlamies, lai tas būtu komercprojekts. Tāpēc mani ļoti interesētu tas, kā šīs drošās stāvvietas ir paredzēts finansēt. Un tad priekšsēdētais kundz man ir jautājums eh, par nākamo projektu, vismaz manā sarakstā, ko saņēmām no sekretariāta, un tas ir uh, projekts. Uh, 34027703 par uh, e, elektrisko uh, biodegvielu un tradicionālo um, automašīnu dzīves ciklu. Projekta aprakstā, ko es uh, izlasīju, šis tas trūkst. Un es atradīšu to telefonā. Pirmkārt. Kāda ir uh, testēšanas metode, kas tiek izmantota. Es saprotu, ka tā ir atsaucas metode, kas tiek izmantota, nevis eh, NADC metode, kas ir novecojusi. Mēs šeit runājam par WLTP, nevis par LTTC. I miks. Want... Un eh, par eh, enerģiju runājot, ir ļoti daudzas eh, citas alternatīvas degvielas, un patiesībā arī šo degvielu miksu šobrīd ir pieejami. Vai tomēr nevajadzētu izskatīt vai izveidot tādu Eiropas degvielu kombināciju un sajaukumu, un komisijas priekšlikumā šis uh, enerģijas mikslis, vai tas ir tas pats, kas e, Eiropas enerģijas mikslis? Un e, kādi ir e, dzīvi ilgas prasības patreizējiem transporta līdzakļiem? Un mūsu jautājums 200 tūkstoši nobraukums, vai tas varētu būt dzīvildes eh, gals? Paldies, man. Paldies, Vandekam kungs. Tagad uh, Erto kungs, jūs negribat izteikties labi, tad Mēsners kungs lūdzu. Vims Vandekams uh, jau pajautāja par daudziem projektiem, es uh, prasīšu tikai par diviem. Pirmais ir vienotās Eiropas debesis, uh, tur arī bija projekts, par kuru nesen dzirdējām šodien um, prezentāciju no revīzijas palātes, kur tika aicināts vairāk um, pētījums veikt, vai tas tika ņemts vērā, ko revizijas palāta secināja, un otrais jautājums par drošajām stāvvietām, jo īpaši tāpēc, ka mēs tagad strādājam pie mobilitātes paketes, tas ir ļoti svarīgs jautājums, uh, kur tieši tiek pētīts, vai tiek uh, pētīti eh, paraugu prakses pierēri no dalību valstīm vai no citām valstīm, kā šis projekts tiek īstenots. Paldies! Merci, Madame Meissner. Paldies, Maisners kundze. Ajala Sanders kundze, lūdzu. Muchas gracias, señora presidenta. Paldies, priekšsādātājs kundze. Uh, Pateicos eh, sirsnīgi komisijas pārstāvai par sniegto informāciju. Man ir jautājums par divām lietām. No eh, jau veiktajiem pētījumiem, kas ir noslēgti, bija pētījums par to, vai eh, transporta sektors ir pievilcīgs vai nē. Tātad, kas notiek pēc pētījuma pabeigšanas? vai kaut kādā veidā sarak, e, šis rezultāts tiek izmantots tālāk ikdienas darbā, vai komisija to izmanto savā ikdienas darbā. Un tad Delī kundze, man ir jautājums jums, priekšsatātais kundze, vai mēs mūsu ikdienas darbā arī varētu varbūt dažus no šiem pētījumiem um, prezentēt, tad, tad ielūgt kādu, e, kas šeit prezentētu šos jautājumus. Uh, jaunieši, sievietes bieži vien tiek uh, skatīt šie jautājumi pētījumos, un tas varētu mums mūsu darbā arī palīdzēt, lai raudzītos, kā mēs nākotnē mūsu darbu varētu veidot labāk. Tas bija pirmkārt. Tad otrkārt vēl viens pētījums, kuru neredzēju, droši vien uh, nesalāgojušos uh, sārakstus. Tātad ir pētījums par mm, cilvē, cilvēka izturēšanos uh, pašbraucošajās automašīnās, un tur es labprāt uh, uzzinātu, kas ar to notika. Es to neredzēju, vai pietiekam laicīgi varbūt neieraudzīju, bet gribēju zināt, uh, cik tālu jūs tur esat tikuši, un vai šī pētījuma rezultāts varētu pēc iespējas drīzāk saņemt. Nākamā runātāja. Nākamais runātājs. Ina Paldies, priekšsādātājs kundze. Es gribēju uh, nogaidīt uh, līdz GRO ģenerāldirektorāta pārstāvis uh, ierodas saistībā ar turismu, jo man ir tāda vispārīga a, problēma, ko, par ko gribu parunāt šeit transporta komitejā. Un tas ir uh, vēstījums Eiropas komisijas pārstāvim. Katru gadu Eiropas parlaments izmanto apmēram 40 miljonus eiro dažādiem pilotprojektiem, lai īstenot šos projektus. Es nezinu, kā tas ir uh, citās parlamentu komitejās, Bet eh, ko es eh, šeit konstatēju, ir tas, ka Eiropas komisija ar šo naudu rīkojas tā, eh, it kā jā, parlaments sniedz mums šo naudu, un mēs, deputāti, kas pie tā tik daudz ir strādājuši, tātad attiecībā pret mums Eiropas komisija nejūtas kā, ka viņiem būtu pienākums mums sniegt atskaiti, un tas tā nav pieņemams. Man ir liels prieks, ka šis punkts tagad tik iekļauts darba kārtībā, jo mums ir ļoti skaidri uh, pateikt, mums ir jāpasaka skaidri komisijai par to, ka šie pilotu projekti ir paredzēti, lai varētu īstenot konkrētas programmas, jo eh, deputāti pie tā ir ļoti strādājuši un eh, ir attīstītas vīzijas un plāni. Eh, un ar lielu darbu šos līdzekļus tātad ir paredzējuši. Pēdējos gados 11 miljārdus eiro mēs savācām un sniedzām, atvēlējām, un turisma um, jomas uh, lobijs nekad nav bijis tik veiksmīgs, un tas ir arī um, pateicoties uh, transporta komitejai. Um, mēs vienmēr tikām ļoti atbalstīti un varējām šīs cīņas izcīnīt, un mēs uh, pēc tam vairs nezinām, kas ar šo naudu notiek. Un ja tas tā turpināsies, manuprāt, tad. Uh, politiķiem zudīs entuziasms. Eiropas komisijas ierēdņi, kuri nav ievēlēti politiķi, jo vēlētiem politiķiem vienmēr ir jāatskaitās saviem vēlētājiem. Nē, šeit uh, ierodas, uh, ierodas uh, Eiropas komisijas ierēdņi, kas uh, strādā kā ierēdņi Eiropas komisijā, un viņi šo naudu izmanto ne, nu, nezinot, mums nezinot, kādiem mērķiem šī nauda tiek izmantota. Pasākumi, kas nu vēl tur tiek organizēts. Ir tagad tāda struktūra, kam, kas mums palīdz, kas ar mums sadarbojas bet šeit ir runa par tādu sistemātisku, vispārīgu problēmu. Katru reizi, ja mēs saņemam atbildi, Eiropas komisija nav um, parādā nekādas atskaitas, um, mūsu deputātus nav jāiesaista programmās, kuras mēs taču esam izsapņojuši. Mēs pie tā tik daudz esam strādājuši. Uh, citi kolēģi to varētu apliecināt, ka tā tas ir. Gribētu lūgt sēkojošo. Lai Eiropas parlaments varētu labāk strādāt, eh, mums Eiropas eh, komisijai vienmēr vajadzētu prasīt atskaitīties, eh, par ko tad šī nauda ir izdota. Un tie deputāti, kuri tad nāca klajā ar šīm idejām, šiem projektiem, viņi noteikti būtu uh, E, jāiesaista. Un priekšsādātājs kundze, kāds piemērs? Tad, kad e, bezdarbnieki no Austruma Eiropas um, bija mūsu priekšlikuma temats, kad par to bija paredzēta programma, pārkvalifikācijas programma šiem jaunajiem bezdarbniekiem, lai uh, viņi var piedalīties uh, uh, turismu programmās. Jūs zināt, ka Austruma Eiropā uh, darba tirgus ir ļoti atšķirīgs no Rietuma Eiropas. Uh, Tātad mēs uh, ieguvām līdzekļus, un tad pēc pusgada es konstatēju, ka programma ar citu nosaukumu uh, darbojās, un kāds konsorcijas uh, ieguva šo projektu, varēja to īstenot. Tas bija konsorcijas, kam nebija nekāda sakara ar Austrumu Eiropu, kaut gan tas bija šīs institīvas mērķis, un es lūdzu tādu uh, labu sadarbību īstenot. Paldies, uh, Uģerī kungs, par jūsu teikto, mēs atbalstām to. Jā, mums, kā Eiropas parlamentam, arī ir jāzina, kur nonāk šie līdzekļi, un ir tiešām jābūt caurskatāmībai attiecībā uz šiem projektiem. Un man ir tikai daži jautājumi pašai. Uzklausiet, lūdzu, man. Piemēram, ir šis te pilēt projekts par odometriem, par krāpniecību ar odometriem. Te, manuprāt, mēs esam pilnībā atpalikuši, jo uh, pētījums beigsies tad, kad jau iniciatīvas ziņojuma sakarā būsim tiekuši uz priekšu. Tātad es gribētu uzzināt, eh, kādu metodi nākamreiz varētu izmantot, lai šie te 300 tūkstoši eiro par odometriem nebūs eh, lieki iztērēt, jo tas, ko jūs darāt šajā eh, pilotu projektā, mums jau rezultāti ir citā uh, dokumentā. Varbūt tad nevajadzētu atvēlēt 300 tūkstošus eiro šādam pētījumam. Tas ir pirmais jautājums. Otrais jautājums. Šodien visi projekti, kurus jūs uzskaitījāt, eh, eh, to ir daudz par mobilitāti un tas ir labi, bet kā panākt to, eh, lai tiešām mēs varētu arī būt iesaistīti šajos projektos par pilsētu mobilitāti, par turismu? lai no, kā nodrošināt to, lai nākotnē šie projekti eh, būtu tādi, jā, ir tādi labi eh, pasākumi pilotprojektos, eh, kā to panākt, ka nākotnē tas tiek plaši izmantots politi politiskajā mm, vidē, tātad valstu politikā. Kā panākt, ka tas darbojas tiešām dzīvē. Un mans pēdējais jautājums, tas bija mans pēdējais jautājums, un tagad eh, Mona Borklānda atkal došu jums vārdu, eh, lai atbildētu uz jautājumiem. Un arī došu vārdu komisijas pārstāvjiem, kas runās par turismu projektiem. Lielas paldies! Pavisam īsi. Varbūt daži vārdi atbildot uz eh, dro, jautājumu par drošiem stāvlaukumiem, stāv, smagajām automašīnām. Ir tiešām tādi konkrēti projekti, kas, eh, kā jau teicu, pētīs to, kā nodrošināt to, lai droši stāvlaukumi būtu pieejami, kāda veida stimuli mums ir vajadzīgi, lai to īstenot. Un arī eh, jāpadomā par to, kā eh, tātad, kur šiem stāvlaukumiem būtu jābūt un cik daudz būtu nepieciešami, lai uh, atbilstu pieprasījumam un kāds ir pareizais ietvers, lai nodrošinātu stimulus publiskajiem un privātiem operatoriem veidot šo infrastruktūru. Tas būs tas, kas tiks vērtīts šajā projektā. Tas, protams, eh, papildina šo te finansējuma daļu. CEF eh, ietvaros tas jau ir, tātad eh, šajā programmā jau ir saistības uh, Eh, kodola tīklos, galvenajos tīklos izmantot SEF, lai nodrošinātu drošas stāvvietas eh, apmēram ik pēc 100 kilometriem ceļa. Tas jau tur ir iekļauts un dalība valsts tiešām to jau var izmantot, lai varētu izveidot šo nepieciešamo stāvlaukumu tīklu un atbilstu pieprasījumam. Tagad par elektrisko automašīnu dzīves tīklu. Uh, un arī biodegvielas automašīnu dzīves ciklu. Man, diemžēl, eh, jānosot šie jautājumi tālāk ekspertiem ģenerāldirektorātā, un mēs jums vēlāk uz tiem, šiem jautājumiem atbildēsim. Par um, vienotajām Eiropas debesīm. Jautājums bija par to, vai mēs ņemsim vērā revizijas palātas secinājuma rezultātus. Un, protams, šie pilotu projekti ir veidoti tā, uh, ka mēs eh, ņēmam vērā eh, to informāciju, kas jau ir pieejama, tātad tiešām tas tiks ņemts vērā. Runājot par eh, investīciju nepieciešamību, jā, tieši tāpēc arī šīs pilotprojekts nāk īstajā laikā, tas mums palīdzēs uh, atrast uh, Eh, to informāciju ar tehniskiem ekspertiem, kas ir nepieciešama, un padomāt par to, kā to virziet uz priekšu. Es domāju, ka tas jau arī dos signālu tam, ka šajā jomā ir jāinvestē. Jautājumi par to, kas notiek, kad pētījumi ir pabeigti, tas ir ļoti pamatots jautājums, tur praksa ir dažāda. Virknē projektu parlaments ir iesaistīts jau projekta gatavošanas posmā ar semināriem, uh, un citu veidu kontaktiem, un mēs eh, dalāmies ar pētījumiem, tad, kad tie ir gatavi, bet, nu, komisija ir pilnīgi jūsu rīcībā, lai uh, palīdzētu šos pētījumus izplatīt un prezentēt un tā tālāk. Tas tiešām ir ļoti pamatots uh, komentārs uh, no mūsu puses. Uh, Mēs, eh, protams, eh, šos pētījumu rezultātus lietojam, jo komisija savā darbā balstās uz eh, datiem, uz pētījumiem, jo šeit tiek veikti pētījumi, vākti pierādījumi un veikt arī analīzi, un to mēs visu izmantojam savā darbā, bet mēs varam to izmantot arī diskusijās starp institūcijām. par eh, cilvēka uzvedību automašīnās, kas brauc pašas. Tas ir 2018. Eh, gada pilotprojekts. Tas tik tikko sākas un drīz tiks pieņemt lēmumu par finansēšanu. Par odometriem Ja runājot par pilotu projektiem, tas ir 2018. gada priekšlikums, un tagad mēs to virzīsim uz priekšu, jo mēs joprojām vēlamies novērtēt šo jautājumu, bet mēs pieņemam zināšanai to, ko jūs teicāt par šo kavēšanos. Jā, un, ja nemaldos, par atbildību uz šo jautājumu jau atbildēju, un uh, būtu tiešām labi uh, izmantot projektu rezultātus un par to kopīgi diskutēt. Paldies! Merci beaucoup. Mēs paldies par jūsu atbildēm, un tagad vēršos pie jūsu kolēģes, kas strādā pie turismu jautājumiem. Anna Atanasopulū, ja pareizi izrunāju jūsu uzvārdu. Lūdzu, jums vārds. Paldies priekšsādātāji par uh, izrunu priekšsēdētāji skundze, godātie transporta turismu komitejas locekļi, paldies, ka devāt mums iespēju prezentēt eh, pārskatu par turisma izmēģinājumu projektu un aktivitāšu īstenošanu, un es atvainojos, ka nokavēju šī punkta sākumdaļu, jo jūs sākāt ātrāk nekā plānots šodien sniegtā informācija papildina rakstisko informāciju, kuru jūs jau esat saņēmuši no Eiropas komisiju igadējā pagaidziņojuma ietvaros saistībā ar izmēģinājumu projektu un aktivitāšu īstenošanas progresu un lai apstiprinātu budžeta projektu nākamajam gadam. Balstoties uz šo informāciju, kas jau ir nonākusi Eiropas parlamentā, mēs vēlējāmies pavisam īsi prezentēt ko esam īstenojuši saistībā ar izmēģinājumu projektiem. 2015. 18 gadam šim periodam komisija īsteno deviņus izmēģinājumu projekts un sagatavošanas pasākumu saistībā ar turismu par kopējo budžetu 11,1 miljārdu eiro. Mēs vēlamies pateikties Eiropas parlamentam par šo projektu ierosināšanu un par izrādīto interesi un atbalstu turisma nozarei. Sākšu ar pirmo izmēģinājumu projektu - kvalitatīvu darba vietu un prakses vietu veicināšanu turismu nozare Eiropā. To sauc arī par Use on the Spot, un budžets bija 500 tūkstoši eiro. Šis izmēģinājuma projekts koncentrējas uz karjeru turisma nozarē, cenšoties eh, izcelt pievilcību, uh, darbam turismu nozarē un sagatavot profesionāli šajā nozarē. Projekts ļauj aizpildīt prasmi trūkumu, koncentrēties uz sešām apakšnozarēm ehm, - naktsmītnes, gastronomija, gīdu pakalpojumi, digitālai pakalpojumi un inovācija. Kāpēc ehm, projekts koncentrējas uz astoņām dalību valstīm tikai? Rezultāti ir attiecināmi arī uz citām dalībvalstīm, un pateicoties projekta ietvaros izstrādātai metodikai, mēs pieredzēsim iegūmus arī citās dalībvalstīs. Galvenie projekta rezultāti ir komunikācijas un reklāmas materiāli, bukletu un video veidā, eh, arī informācija darba meklētājiem un turisma nozarē strādājušiem MVU, instrumentu kopums par turisma eh, eh, nozari, astoņas eh, prezentācijas seši darba semināri ar darba meklētājiem un vēl seši ar MVU piedalīšanos, lai identificētu pr trūkstošās prasmes un kādas vēl ir vajadzības nozarei saistībā ar karjeru, ko varētu veidot eh, nozarei. Kopumā iesaistīti 5000 iesaistīto pušu ar dažādām aktivitātēm Parlamenta deputātiem būs iespēja dzirdēt vairāk par šī izmēģinājuma projekta rezultātiem 2. aprīlī, kad projekta vadītāji prezentēs šo projektu šeit, Eiropas parlamentā. Jūs noteikti arī saprotat, ka šeit ir saikne ar politikas turpināšanu, kas sasaista šī projekta rezultātus un plānu Erasmus Plus ietvaros, kur arī mērķis bija identificēt trūkstošās prasmes un veidot prognozes vajadzīgajām prasmēm vidējam un ilg ilgtermiņam. Tālāk kopsavilkums sagatavošanas aktivitātēm ar nacionāls ar kultūru saistīti turismu produkti. Šis sagatavošanas aktivitātes īstenošana notika divos posmos, kopējais budžets ir 3 miljoni eiro. Tas ļāva mums stiprināt sadarbību ar UNESCO, izstrādājot pirmo eh, maršrutu plānu ceļojumiem, eh, ņemot vērā kultūras ceļus, kas sasaista 34 slavenas un arī mazāk zināmas UNESCO pasaules mantojuma vietas. Četras tēmas ir Karaliskā Eiropa, Romantiskā Eiropa, un pazemes Eiropa. Šo ceļojumu veicināšana notiks sadarbībā ar National Geographic un turpināsies arī otrajā posmā, kas ir uzsācies jau šī gada janvārī un turpināsies 18 mēnešus. Rezultāti šobrīd ir kapacitātes stiprināšana, atbalstot šos maršrutus, gan attiecībā uz e, semināru organizēšanu, gan citiem pasakojumiem, tāpat arī optimizēta e, tī, e, interneta platforma, kur tiek popularizēti šie maršruti, un mētiecīgas popularizēšanas aktivitātes sadarbojoties ar National Geographic, to es jau pieminēju. Uh, Mērķis ir popularizēt šos ceļojumus arī turpmāk 2018. gadā līdz pat 19. gada vidum, lai palielinātu to atpazīstamību, koncentrējoties uz tādiem tirgiem kā Ķīna, jo šis ir Eiropas Savienības un Ķīnas uh, turisma gads, un arī koncentrēties uz Ziemeļamerikas tirgu. Mēs vēlamies parā, parādīt rezultātus šai aktivitātei, ņemot vērā, ka 2018. gads ir Eiropas Savienības Ķīnas turisma gads un Eiropas kultūras mantojuma gads. Šeit ir viennozīmīgi redzama saikna ar kultūras mantojumu un, protams, arī kopīga informatīvā platforma, tāda jauna iniciatīva kas tiek īstenota kopā ar Eiropas ceļojumu komisiju, un ko es paskaidrošu vēlāk savā prezentācijā. Papildus reklāmas aktivitātēm saistībā ar šiem četriem maršrutiem mūsu mērķis ir arī veicināt sadarbību starp eh, eh, pašvaldības iestādēm un vietējām kopienām, attīstot uh, turismu saistībā ar UNESCO uh, kultūras mantojumu vietām. Vēl viens izmēģinājuma projekts, jau par citu tematu - pasaules tiltu turisms. Šis izmēģinājuma projekts tika apstiprināts 2015. gadā ar sākotnēji piešķirtiem 700 tūkstoši eiro, un Eiropas parlaments lūdza turpināt šo izmēģinājumu Eh, sagatavošanas eh, aktivitāte ar budžetu 1,1 miljonus. Ņemot vērā, ka budžets bija ierobežots pirmajā fāzē un eh, kāda bija mērķi, ko parlaments uzstādīja, izvēlamies koncernes trim aspektiem - veidot kontaktus starp Eiropas Savienības un Ķīnas uzņēmumiem, veidot profilus Ķīnas turistiem un sagatavot Eiropas uzņēmumus, lai tie būtu gatavi uzņemt Ķīnas turistus. Ņemot vērā šo acīm redzamo saikni, mēs saskaņojam to ar 2018. gadu, kā Eiropas Savienības un Ķīnas turisma gadu, un tad tā ir flagmaņa iniciatīva, varētu teikt, šogad. Ar šo izmēģinājumu projektu mēs uh, eh, izveidojām ziņojumus, tīmekļa vietnēs, kuras izmanto turismu nozare, veidojam arī webināru, tāds internet seminārs un arī darbseminārs uz vietas Šanhajā un Londonā. Un arī iepazīšanās ceļojumu, kas tika organizēta Ķīnas operatoriem. Mēs arī um, veidosim šo uh, šo pasākumu balsoties 18. gadu budžetu. Protams, šeit saistībā ar šo projektu ir jāmina vēl divi izmēģinājumi projekti, ko ierosināja parlaments par to, kā popularizēt Eiropu kā vadošu galamērķi. Šeit bija 1,5 miljonu eiro budžets kopā, un lai izmantot šo budžetu, lai piesaistītu papildus līdzekļus, panākto apjomu radīts ietaupījumus. Mēs apvienojam to ar kosme eh, programmā pieejamiem līdzekļiem un līdzekļiem, kurus mēs saņemam no Eiropas jūrniecības fonda. Tas ļāva mums izveidot kopēju reklāmas platformu par galamērķi Eiropu, ko īstenoja Eiropas uh, turisma komisija. Tās mērķis ir eh, īstenot mārketinga aktivitātes Eiropas eh, galamērķiem ar kopīgu publisku un privāto partnerību dalību. Tātad mēs savedam kopā Nacionālās turisma organizācijas un pašvaldības, eh, arī reģionus un privātos uzņēmumus. Arī šeit mēs cenšamies strādāt tālāk ar šo sagatavošanas aktivitāšu rezultātiem, uh, Um, veidojot to kopā to, ko īstenojam šogad, lai veicinātu Eiropas kultūras galamērķus. Un tālāk noslēdzu ar Eiropas viedā turisma galvaspilsētu. Sagatavošanas uh, šim uh, projektam sākās jau janvārī. Tiek izvēlētas divas e, pilsētas, kas 2019. E, gadā būs viedās gal, turisma galvaspilsētas un pēc tam vēl divas 2020. gadā. Ideja ir tāda, e, ka ir nepieciešama atzinība vieda turisma izmantotām gal, pilsētām attiecībā uz ilgspējību, digitālo rīku izmantošanu, kultūras mantojumu un radošo industriju izmantošanu. Uh, Mēs paļaujamies uz parlamentu aktīvo iesaistīšanos šīs sagatavošanas aktivitātes īstenošanā un cerams, ka parlaments piedalīsies arī šajā žūrijā, kas izvēlēsies eh, attiecīgās divas pilsētas, un tas ir plānots šī gada novembrī. Priekšsarētāji, godātie deputāti, jūs redzat, mēs darām visu iespējamo, lai efektīvi īstenotu tās eh, lietas, ko Eiropas parlaments mums ir uzticējies. Mēs uh, piekrītam eh, jūsu noteiktajam mērķim veidot konkurētspējīgu turismu nozare Eiropā un popularizēt Eiropu kā vadošu galamērķi turismu nozare. Un mēs esam gatavi sadarboties arī ilgtermiņā. Paldies! Merci pour votre... Paldies, paldies par jūsu prezentāciju un tomēr Es vēlējos pateikt, ka mums ir pārāk sarežģīti e, sekot līdzi jūs teiktajam bez prezentācijas uz ekrāna, bez tā tad e, slīdītēm. Berklans kundzes teiktais bija daudz vieglāk uztverams tātad. Par pilotu projektiem mums bija skaidri redzams, kādas ir summas, skaidri redzams pa stabiņiem, bet es atvainojos, ka man tas jums ir jāsaka. Jūsu teikto uztvert bija daudz grūtāk. Es uzskatu, ka īstenībā tas bija zaudēts laiks. Tāpēc nākamajā reizē, kad mēs tiksimies runājot par šādiem pilotu projektiem jūsu īstenošanas režijā, Es vēlētos, lai jūs savam sekretariātam paprasītu jau pietiekam laicīgi sagatavot slīdītes. Ir vairāki deputāti, kuri vēlas uzdot jautājumus par turismu. Trīs konkrēti deputāti, bet eh, burtiski pāris minūtes lautājumu uzdošanai. Vinvanden Kampa kungs. Paldies, eh, prieksēdētājs kundze. Man ir viens komentārs, tas pat nav jautājums. Jeb, nu labi, ja vēlaties jautājums. Turisma eksperti šobrīd nepiedalās šajā diskusijā, bet, eh, piemēram, Pagājušajā nedēļā mums bija ļoti interesantas diskusijas par turismu Ķīnā. Un tad es uzdevu šo jautājumu par savstarpējību. Un, um, manuprāt, ir pārsteidzoši, ka turisti, eh, turismu nozars pārstāvji no Ķīnas vienmēr ir gatavi ierasties Eiropā un tikties ar savas nozars pārstāvjiem šeit, bet eh, kā ir ar Eiropas turismu kompāniju pārstāvjiem? Viņiem arī tomēr vajadzētu daudz drosmīgāk savas aktivitātes īstenot Ķīnā. Bet paldies komisijai par sniegto informāciju. Paldies Vinvande Kampkungam. Aijels Senders kundze lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze. Mēs jau uzdevām jautājumus DJ Move un arī dzirdējām atbildes, bet tagad es vēlētos dzirdēt atbildi uz manu jautājumu, kas ir noticis ar vairākiem pilotprojektiem. Tātad eh, jūs veicāt arī vairākus projektus. Piemēram, viens no tādiem bija Kalipso, un tas turpinājās trīs gadus tā tad turisma pieejamība visiem ģimenēm ar maziem bērniem, vecāka gada gājuma cilvēkiem, tātad arī nabadzīgākiem cilvēkiem, kuriem ir grūti atlicināt naudu ikgadējiem atvaļinājumam. Es par šo pilotu projektu vairs neko neesmu dzirdējusi. Un ņemot vērā patreiz Eiropā valdošo socioekonomisko krīzi, es domāju, ka mums vajadzētu šo projektu atkal pacelt. Uh, Tā saucamā vidusšķira šobrīd ir cietusi vissmagāk, un tieši strādājošie vairs nevar atļauties daudz ko tādu, ko vēl varēja pirms eh, desmit gadiem. Tā tad, eh, jā, pēc kara mums izdevās panākt, ka cilvēkiem bija iespējams eh, doties atvaļinājumā, bet tagad šķiet izņemot tos, kuri ir bez darba, cilvēkiem vairs nav iespējas izmantot atvaļinājumu. Un kas tad ir noticis ar šo pilotu projektu vai šo ideju, kas ir panākts, vai tas joprojām tiek īstenots? Varbūt, ka mums to vajadzētu atkal pacelt, un varbūt, ka vajadzētu īstenot arī citus līdzīgus projektus. Paldies! Un dod vārdu Veikungam, vārds jums. Lūdzu! un komisijai divas minūtes pēc tam atbildēja. Köszönöm szépen. Annának. Paldies. Es tagad uh, Annai teikšu, viņa vēl nebija klāt, tad, kad es izteicos. Mēs par uh, šo jautājumu esam runājuši. Uh, es Annai savas iepriekšējās uzstāšanās tekstu vēl nosūtīšu. Būtībā es runāju par to, ka nauda, kas tiek savākta ar mūsu starpniecību, tiek uh, izmantota dažādām konferencēm, citiem pasākumiem, un um, mums taču ar šo naudu vajadzētu īstenot Eiropas politiku un nav e, tā noteikti atsevišķu e, komisijas ierēģu kļūda, bet sistēma, pats sistēma ir kļūdaina. Es piedāvāju koordinatoriem šo tēmatu e, aplūkot, izskatīt un uh, komitejas, eh, tātad eh, komitejai vajadzētu pa, pajautāt komisijai, komisijas priekšsādātājiem Junkara kungam, eh, uzdot jautājumu par to, kā šī nauda tiek tērēta. Un tas nav tāds sociāldemokrāta jautājums, ne jau mēs esam tie, kas pie tā vien strādā. Koordinatoriem vajadzētu uzņemties iniciatīvu par šo jautājumu, un es atkārtoju Te nav runa tikai par atsevišķajām komisijas eh, nodaļām, bet uh, te ir tā visa komisijas sistēma, un es nepieļaušu, ka tas tā turpinās. Paldies! Un man šķiet, ka nākamā koordinātoru sanāksme būs ar ļoti piesātinātu darbu kārtību, bet tagad vārds uh, Anai Atanasopulu, lai viņi varētu sniegt atbildes uz kolēģu jautājumiem. Un jums ir divas minūtes, lai atbildētu. Lūdzu. Uh, thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētājs kundze, par šos rīcības uh, savstarpējību ar Ķīnu. Es uh, jau pieminēju divus uh, pasākums, tātad viens bija par tiltiem Ķīnā, viens nokrita Viens notika Šankarā un otrs Londonā, un 18. gadā, kas ir pasludināts par Eiropas Savienības un Ķīnas turismu gadu, mēs organizēsim pasākumus ne tikai Berlīnai, bet arī Šanhanā, Šanhajā, Makao un Pekinā. Tātad, protams, būs iespēja organizēt šādas tikšanās abos kontinentos. Tagad vēlējos atbildēt kolēģei par Kalipso šī te sagatavošanas akcija. Bet pirms atbildi vēlējos pateikt, ka mēs esam izsūtījuši nelielu PowerPoint prezentāciju, kurā mēs šos pilotu projektus un sagatavojošos projektus esam izsūtījuši sekretariātam. Iespējams, ka tas kaut kur ir pazudis, bet mēs to aizsūtījām. Un otrs. Prezentācijā iespējams, ka tas eh, varbūt nebija pietiekami skaidrs, tad atkārtošu, bet mēs vēlamies, lai šo projektu rezultāti būtu par pamatu tālākas politikas veidošanai, vai tā būtu turisma zināšana apkopošana vai arī Eiropas kā turisma gala mērķa popularizēšana vai arī kultūras turisms. Mēs to visu darām. Un tagad dodu vārdu kolēģei. Jā. Ajala Sender, es eh, zinu, ka jūs ļoti interesē šis eh, konkrētais eh, sagatavošanas projekts. Mēs eh, to turpinām, tātad mēs turpinām pēc sagatavojošās rīcības. Un šobrīd ir sagatavots rīcības plāns, kurš tika sagatavots piepalīdzot nozars ekspertiem. Jūs varat to saņemt. Un mēs sadarbībā ar DJ Connect un arī ar interešu grupu aktīvu novecošanās mēs vēlamies izveidot tādu kopīgu platformu. Un e, mēs vēlamies savēkt to kopā arī ar kosma projektu, tieši uzsverot e, turismu piedāvājumu dažādošanu, lai e, būtu turisms pieejams arī nabadzīgākām iedzīvotāju glup, grupām. Un, eh, protams, turisms ir sezonāls dabas, eh, un tas patiesībā nozarē ir lielākais izaicinājums. Paldies, saka prieksēdētāja. Paldies, ka jūs atbildējāt uz šeit izskanējušajiem jautājumiem, un ceru, ka eh, mums. Uh, būs eh, iespēja par šiem jautājumiem arī turpmāk diskutēt, jo mūsu komisijā, mūsu komitejā turismu jautājums ir galvenais. Ja nav citu jautājumu darba kārtībā, tad eh, vēlētos pateikt, ka nākamā Sanāksme ir paredzēta 19. martā pulkstens trijos pēcpusdienā. Visi laipni aicināti uz šo mūsu nākamo sēdu un lai jums jauka nedēļa parlamenta citu aktivitāšu pildīšanā. Lai jums visiem jauka nedēļa.